Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. If you want to have your seats. Dāmas un kungi, kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Well, thank you. If you want to have your seats and remain silent so that Lūdzu, ieņemiet vietas un nerunājiet, lai mēs varētu sākt darbu ar pirmo darbu kārtības punktu, kur, kas ir darba kārtības pieņemšana. Mēs piedāvājam pieņemt darba kārtības projektu patreizajā redakcijā, ir tikai viens punkts, kas ir jāskata. Ja iebildumi nav, pieņemam un turpinam. Un jūs visi jau zinat, kas ir jā, tas jautājums, par ko mēs runāsim. Mēs skatīsim Eiropas parlamenta rezolūcija, kas pieņem 9. septembrī par Romu mazākumtautības situāciju Eiropā. Mēs šeit esam pulcējušies, lai noturētu diskusiju, kurā piedalīsies trīs cienījami komisāru kolēģijas dalībnieki. Sveicam Pēdīgas kundzi, kur ir atbildīga par tieslietu un cilvēktiesību jautājumiem, Namstromu par cilvēktiesībām, kas atbildīga, un Andoru kungu, kurš atbildīgs par sociālo politiku. Šī sanāksmē piedalīsies arī nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, ko prezidējā pārstāv šīs komitejas priekšsēdētāja Laipni lūdzam arī jūs. Un eh, mēs vēlamies atgādināt 13. septembrī priekšādājas konferencē tika izlēmts, ka Libu komiteja būtu jāveic šis turpmākais darbs saistībā ar 9. septembrī pieņemto rezolūciju par Romu situāciju visā Eiropā. Šī ārkārtas sanāksmē, kurā piedalās trīs komisāri, kas ir iesaistījušies darba grupā Romu jautājumu risināšanai. Tāpat uh, sveicam mūsu vidū nodarbinās sociālo lietu komiteju, kas ir piesaistīts saskaņā ar reglamentu 50. punktu un runājot arī par Eiropas Savienības stratēģiju Romu iekļaušanai, par kuru atbildīgs ir mūsu ir mūsu kolēģi Bjaroka kundze. Pamatiesību aģentūra arī no paša sākuma ir rūpīgi sekojuši šim jautājumam un publicējusi vairākus pētījumus, kas ir pieejami visiem deputātiem šeit eh, mūsu telpā. Mums ir priekšredējis savā starpā arī Džerumu kungu, pamatiesība aģentūras vadītāju. un šis jautājums tiks skatīts arī Eiropas padomē, un ir ieplānotas vairākas iniciatīvas, piemēram, augsta līmenis konference par Eiropas Savienības fondu atvēlēšanu Romu iekļaušanai, un šī konference notiks 12. un 13. oktobrī Bukarestē. Un augsta līmeņa sanāksme par Romu jautājumiem, kuru organizēja Eiropas padome, kas notiks 20. oktobrī Strasbūrā. Tas apliecina to, cik ļoti Eiropa ir interesēta šajā jautājumā, ņemot vērā arī Lisabonas līgums stāšanos spēkā un pamattiesību hartu, kas, kā mēs visi zinām, ir juridiski saistoši. Mēs uzklausīsim visu trīs komisāru prezentācijas, vispirms došu vārdu Redings kundzei, pēc tam Malslēms kundzei un pēdīgi Andor kungam. Un mēs dosim vārdu arī deputātiem, lai noturētu diskusiju. Un tāpēc, pēc, ka būs ļoti daudz deputātu, kas vēlēsies izteikties, es piedāvāju to metodi, kādu mēs Vispirms izsakās komisāri, pēc tam izsakās koordinātori, un tad pēc katra koordinātora apliek varēs izteikties politisko grupu pārstāvi, un tad dosim vārdu visiem deputātiem. Bet es piedāvātu noslēgt izteikties vēlēšos deputātu sarakstu uzreiz pēc otrā riņķa noslēguma, lai mums būtu skaidrs saraksts, lai mēs varētu šo jautājumu izstīt mūsu atvēlētajā laikā. Mums ir aptuveni divi ar pus stundas atvēlēts līdz pus septiņiem, tādēļ es ieteiktu visiem dalībniekiem, kas vēlas izteikties, dariet to mums zināmi, lai mēs varam iekļaust jūs sarakstā un noslēgt šo sarakstu tik līdz uzsāksim otro dalībnieku riņķi. Viss Pirms. Jā, es redzu, es jau zināju, ka debats būs ļoti dzīvīgas. Vispirms došu Pereš, vai, vai ir kāds komentārs? Peres, kungs, lūdzu. Merci, uh, Paldies, priekšsēdētāji. No mūsu komitejas puses arī gribētu pateikties eh, komisāriem par to, ka jūs pieņēmāt mūsu uzaicinājumu un esat lēmuši ņemt eh, dalību šajā diskusijā. Mums Eiropas parlamentā ir eh, ļoti svarīgi izvērst šo diskutiju, un mēs arī turpināsim šī rīta diskusiju kopā ar jums par. Mēs uzskatām, ka šī procedūra, kurā ir iesaistījušās arī vairāks, vairāk komisāri, šī Romas stāvokļa izskatīšana, kas ir saistīta ar nediskriminēšanu, arī cīņa pret eh, atstumšanu un pret mm, sociāliem jautājumiem, mēs uzskatām, ka šeit ir komisijai divi mandāti, un mēs tāpēc arī gaidām tādā griezumā tieši komisijas ieguldījumu. Un mēs uh, gaidam arī no komisijas varbūt dažus vārdus mūsu diskusijas sākumā par to. Paldies! Tagad došu vārdu komisijas priekšsēdētā vietniece Redings kundze, komisija Redingai. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau tika paziņots agrāk šomēnes, Eiropas komisija šodien izvērtēja notiekošo Francijā un runāja par vispārējo Romu stāvokli un par Eiropas Savienības tiesību aktiem par Eiropas Savienības pilsoņu brīvu pārvietošanos. Komisijas prezentācijās, ko sniedzus pati un Laslo Andors un Cecīlija Melstrēma. Un kā kolēģi mēs nonāksim pie šādiem secinājumiem. Pirmkārt, katra pilsoņa tiesības brīvi pārvietoties ir pamatprincips Eiropas Savienībai un komisijai, ka pamatlīguma uzraugam ir jānodrošina, ka visas dalībvalstis šo, šīs tiesības īsteno un aizsargā. Otrkārt, dalībvalstis ir atbildīgs par un tām ir pienākums aizsargāt un nodrošināt sabiedrisko kārtību savā teritorijā, bet tas ir jādara saskaņā ar 2004. gada direktīvu par brīvo pārvietošanos Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesībām un ir jāizvairās no diskriminācijas balstoties uz to, ka kāda grupa ir no vienas vai otras valsts piedarības vai nacionalitātes. Treškārt, pēc Francijā notiekušā bija ļoti cieša komunikācija starp komisiju un, e, un Francijas varas iestādēm par Eiropas tiesībām par brīvu pārvietošanos piemērošanu un Francija mums augstākajā politiskajā līmenī 22. septembrī izteica apgalvojumus, un tātad runājot par šiem apgalvojumiem, viņi teica, ka Francijas varas iestāšu veiktie pasākumi kopš vasaras nebija ar mēķi skatīt kādu konkrēto mazākumu tautību, bet attiekties vienādi pret visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, un ka 5. augusta rīkojums nebija saskaņā ar šo apgalvojumu, bet tagad tas ir nomainīts ar citu rīkojumu, kas tika izdarīts šī gada 13. septembrī. Un Francija pilnībā nodrošina efektīvu un nediskriminatīvu Eiropas Savienības tiesību aktu pielāgošanu un ievērošanu saskaņā arī, arī ar pamattiesību hartu. Komisija arī atzīmēja, ka Francija ir apņēmusies cieši un uzcītīgi sadarboties pie šī jautājuma risināšana. Un komisija bija aktīva komunikācija ar Franciju, un šodien mēs nosūtījām Francijai vēstuli ar detalizētiem jautājumiem par to, kā praktiski tiek piemēroti šie solījumi, kas mums tik izteikti. Jo jāsaka, ka runāt tā ir viena lieta, bet mums ir jāredz arī pierādījumi dzīvē par to, kas ir noticis. Piektkārt, lai nodrošinātu juridisko noteiktību dalībvalstīm un pilsoņiem, it īpaši pretrunīgās situācijās, ir ļoti svarīgi ieviest procedurālos nodrošinājumus, kas ir iekļaut 2004. gada direktīvā par brīvu pārvietošanos un jānodrošinās, ka tie tiek iestrādāti dalību valstīs. Un komisija uzskata, ka Francija nav pilnībā pārnesusi brīvas pārvietošanās direktīvu savos tiesību aktos. Vismaz ne tā, lai šīs tiesības būs pilnībā pieejamas un caurskatāmas. Līdz ar to komisija šodien izlēma, ka tiks izsūtīta formāla brīdinājuma vēstule Francijai, pieprasot, lai pilnībā tiktu pārnesti tiesības normatīvi viņu tiesību aktos. Tā tiks darīts, ja pārnešanas projekts un detalizēts projekts netiks iesniegts līdz 15. oktobrim. Ja mēs saņemsim šos dokumentus, tad nebūs jāveic nekāda papildus soņa. Ja šie dokumenti netiks saņemti, tad mēs izsūtīsim šo oficiālo brīdājumu vēstuli saskaņā ar oktobra pārkāpuma procedūras paketi. Sastkārt. Vienlaikus komisija analizē situāciju citās dalību valstīs saskaņā ar brīvas pārvietošanās direktīvu, lai izvērtētu, vai nepieciešams uzsākt pārkāpumu procedūras kādos citos gadījumos. Pagaidām mēs par citiem gadījumiem neesam runājuši, mēs līdz šim runājam tikai par Franciju. Mēs noteikti pieminēsim arī citus gadījumus, tuvākajā nākotnē un arī vēlāk, ja tas būs nepieciešams. Un nākamajās paketēs uzsāksim pārskāpumu procedūras arī pret citām dalību valstīm. Pamatjautājums par Romu situāciju. Šī sakarā komisija atkārtoja, ka mums ir uh, patiesu sociālu un ekonomisku problēmu. Un tā ir visu Eiropas Savienības dalību valstu kopējā atbildība. Komisijas paziņojumus 7. aprīlī par šo jautājumu uzskaita vairākus būtiskus pasākumus, kas jāizteno gan Eiropas, gan atsevišķu valstu līmenī, lai uzlabotu Romu mazākumtautības dzīves apstākļus pēc iespējas ātrāk. Tas tiek darīts balsoties uz Roma darba grupu un Roma platformu, ir jāanalizē Eiropas Savienības un dalību valstu pasākumu Romu integrācijai. Komisija nāks klajā ar Eiropas Savienības ietvaru Romu integrācijas stratēģijām nākamgad aprīlī. Šis ietvars, kas balstīsies uz Roma darbu grupu ziņojumiem, skatīsies to, kā tiek izmantoti valstu un Eiropas Savienības finansējumi, lai nodrošinātu efektīvāku Eiropas Savienības fondu piemērošanu, lai apkarotu Romu izslēgšanu gan um, nākamajā, gan patreizajā plānošanas periodā. Eiropas Savienības fondi cīņā pret izslēgšanu ir ar multidimensionālu raksturu. Un ar tiem ir jācīnās par šiem ļoti sarežģītajiem jautājumiem. To mēs darīsim saskaņā ar uzlabotu sadarbību ar visām interesētajām pusēm. Papildus ietvars nodrošinās efektīvāku uzraudzību un atbalstu valsts un Eiropas Savienības centieniem integrēt Romu mazākumu tautību. Un Eiropas stratēģija 2020. gadam ietvaros komisija aicinās dalību valstis nāk klajā ar savām nacionālajām stratēģijām Romu mazākumu tautības iekļaušanai, kuras varētu iekļaut uh, valstu reformu programmās, piemēram, platformā pret nabadzību, kas būs ar konkrētām rīcībām, lai atbalstītu horizontālas prioritātes, piemēram, Romu integrāciju. Mēs arī sagaidām, ka dalība valstis būs ļoti skaidrs un ambiciozas savos izteikumos attiecībā uz Romu un nopraužot mērķus nabadzības apkarošanai līdz 2020. gadam. Komisija cieši sadarbosies ar visām dalību valstīm, sagatavojot šo ietvaru. Un pamatiesību aģentūra tiks piesaistīta šajā darbā. Un komisija ziņos par sasniegto progresu Eiropas parlamentam, Eiropas padomei un darīs to pirms nākamā gada vasaras. Paldies Redings kundzei. Tagad dosim vārdu Melstrēms kundzei. Uh, Paldies priekšsēdētāji, priekšsēdētāji skundze, dāmas un kungi. Man ir liels gods būt šeit ar jums kā atbildīgā par drošības jautājumiem. Es tiešām esmu gadu apliecināta, ka drošības pasākumi tiešām darbojas. Bija ļoti grūti iekļūt parlamentā, ļoti daudz policijas bija apkārt, bet visbeidzot esmu šeit kopā ar jums. Es redzu, ka e, visa Beļģija ir mobilizējusies e, protesta akcijām, un Antverpens policistam bija ļoti grūti izskaidrot, kāpēc man jābūt šeit. Man ir jāatvainojas, ka jāatstāj jūs ātrāk, bet vispirms e, es pastāstīšu no sava redzes viedokļa, kā savu viedokli par šo jautājumu. Es uzskatu, ka tas ir lieliski, ka Eiropas parlaments ir iesaistījies uh, šajā Romu situācijas apspriešanā. Es ļoti ceru, ka mēs arī uzņemsim visi kopā tādus ilgtermiņu uzdevumus un uzlabosim šo un ļoti daudzo Eiropas pilsoņu stāvokli. Komisijā mums cilvēku pamatiesību ievērošana ir ļoti svārīga, arī cīņa par diskrimināciju, tāpat arī minoritāšu iekļaušana, un rasismam vispār nav vietas Eiropas Savienībā bez eh, tiesiskiem jautājumiem un dažādām politikām. Mums ir dažādi instrumenti, kas Eiropas Savienībā cīnās pret ksenofobiju un rasismu. Vispirms mēs arī koordinējam dalībvalstu politikas un sniedzam ekonomisko atbalstu. Ekonomisko atbalstu sniedz caur struktūra fondiem un arī caur Eiropas integrācijas fondu, lai arī tā līdzekļi ir nedaudz ierobežotāki. Eiropas integrācijas integrēšanās fonds ir mana atbildība, jo integrācijas sociālās politikas ir ļoti svarīgas Eiropā. Atbalsts var izmantot saistībā ar trešo valstu pilsoņiem. Ļoti daudz Romu pil cilvēki dzīvo Eiropas Savienībā bez attiecīgās pavalsniecības, un ļoti bieži viņi ir trešo valstu pilsoņi, vai arī vispār viņam nav uh, pilsoniskās pavalsniecības. Šādā ziņā arī Romu tauta tiek iekļauta integrācijas plānos. Mēs domājam par vienādām tiesībām, iespējām, atbildību attiecībā pret visiem cilvēkiem, kas dzīvo jebkurā dalībvalstī. Integrācija ir divpusējs process. Šeit ir integrācijas starp migrantiem un arī to uzņemošajām sabiedrībām. Šeit ir tāda atbildību, ko dala gan iedzīvotāji, gan arī e, valstu valdības, un tas ir jārisina visur. Integrēšanās vislabāk tiek risināta lokālā līmenī, pašvaldības, vietējās iestādes, visi vietējie vislabāk zina vietējos apstākļus un arī tāpēc labāk izlem, kas būtu darāms. Bet vēl ir ļoti daudz iespējas mainīties labāko praksi, arī strādāt kopīgiem indikatoriem, metodēm. Romu trešo valstu pilsoņu integrācija ir iespējams atbalstīt caur integrācijas fondiem. Mums ir 825 miljoni eiro līdz 13 gadam pieejami šiem projektiem. Mēs varam integrēt dažādas cilvēks ar dažādu izcelsmi, mēs varam atbalstīt šo dažādo cilvēku integrāciju mūsu valstīs faktiski trešo valstu pilsoņi, kas ir, kas ir arī Romi, tie, tos var atbalstīt arī no bēgļu fonda. Šeit ir 429 miljoni eiro šajā budžeta periodā. Un vēl ir rīcības, kas ir mērķētas uz bezpavalstniekiem un romiem. Arī šeit ir iespējams gūt atbalstu no Eiropas integrācijas fondiem. Visi šie fondi tie tiek īstenoti tādā veidā, ka dalībvalsts arī ir atbildīgs, un šajos fondos nav nekāda šķirošana pēc etniskās izcelsmes. Vienīgā šķirošana notiek starp Eiropas Savienības pilsoņiem un tādiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, tāpēc šodien mēs nevaram jums pateikt par konkrētām rīcībām, konkrētiem pasākumiem, kuru mērķis ir eh, Romu eh, tautība, jo Eh, te ir nepieciešams tad vērsties pie daudzgadu eh, programmām. Bet eh, mēs esam ļoti bieži paziņojuši, un arī Redings kundze par to runāja, ka mēs komisijā esam izveidojuši darba grupu Roma Task Force, un šī darba grupa uh, kas izveidota nesen, nākam nedēļ satiksies e, kopā un parunās, e, izpētīs, kādi ir fondi, kādas ir labākās prakses, kādas ir kopienas e, rīcības, un tā būs pirmā šāda veida izvērtēšana līdz gada beigām. Pamatojoties uz secinājumiem, mēs izstrādāsim anketu, lai saņemtu attiecīgo informāciju no dalībvalstīm. Es e, ļoti ceru, ka šie projekti, kas ir domāti uz trešo valstu pilsoņiem, e, romiem, tiks realizēti tā, ka mēs saņemsim informāciju no dalību valstīm par šādas kategorijas e, pilsoņiem vai cilvēkiem un arī dosim attiecīgu informāciju Eiropas parlamentam. Nākamā gadā Eiropas komisija arī nāks lejā ar paziņojumu par trešo valstu pilsoņu integrāciju. Uh, Un šajā darba kārtībā mēs ieliksim moduļus, arī dažādas pieejas, piemēram, valodas kursi, arī stiprinātu uzņemošās sabiedrības vēlēšanos pieņemt šos cilvēkus, kā arī integrācijas atbalstīšanu visos aspektos. Mēs varam daudz ko darīt. Es strādāju trešo valstu valsts, piedarī, valsts piedarīgajiem. Mans kolēģis Andor Kungs uh, runās par viņu fondu darbību, tie ir lielāki. Un arī ar tiem var panākt lielāku efektu. Es tagad gribētu pateikties par iespēju šeit uzstāties un paldies vēlreiz par to milzīgu apņemšanos, ko ir izrādījis Eiropas parlaments šajā jautājumā. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim strādāt kopā ilgtermiņā, lai uzlabotu situāciju. Situācija, kas skar miljoniem cilvēku, kas dzīvo Eiropas Savienības dažādās valstīs. Paldies, Malsrams kundze, un tālāk došu vārdu komisāram Andoram. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti, dāmas un kungi, es runāšu par sociālo iekļaušanu un finansējumu šim nolūkam, un pašā sākumā gribētu pasvītrot, ka mēs Eiropas Savienībā balstamies uz kopīgām vērtībām, Eiropas Savienībā ir fundamentālās tiesības Un neatkarīgi no mūsu portfeļa mums ir jābūt apņēmības pilniem, lai gataviem aizsargāt visu Eiropas Savienības iedzīvotāju intereses, ieskaitot arī Romu intereses. E, šeit es gribētu pasvītrot Eiropas Savienības un dalību valstu atbildību. Tā ir kopīga atbildība, ko mēs nesam abi kopā. Un pasākumu veiksme ir atkarīga no tā, cik apņēmīgi mēs būsim, cik mēs būsim noturīgi mūsu gribā. Uh, iesaistīt visas puses, arī vietējās pašvaldības starptautiskās organizācijas, Eiropas komisija, dalībvalstis, nevalstiskās organizācijas un tā tālāk. Un es vēl gribētu pasvītrot, ka komisija jau ilgu laiku ir aktīvi darbojusies Romu iekļaušanas jomā. Te nav tikai reakcija uz to, kas ir noticis nesen. Mums ir vesela rinda politiku, arī konsekventa pieeja šajā paziņojumā, ar kuru mēs lasām klējā 7. aprīlī, visa šī darbības vēsture ir aprakstīta. Šo paziņojumu jau pieminēja Redings kundze un Mālsrāms kundze. Tas viss iezīmē mūsu visaptverošo pieju sociālajā un ekonomiskā integrācijā, iet, ietverot tieši Romu, Romu tautības pārstāvis. Mēs runājam par dalībvalstu atbildību, par Eiropas Savienības atbildību un integrāciju dažādās jomās, kas ir svarīgs Romu tautībai. Mēs zinām, ka Romu tautībai ir dažādas problēmas un tāpēc mē, mums ir desmit galvenie principi, par kuri mēs rakstam arī paziņojuma. Un šajā paziņojumā mēs cenšamies analizēt atstumtības galvenos mērķus, iemeslus atvainojas un ne tikai simptomus. Uh, Paziņojumā ir rakstīts par komisijas apņemšanos uzlabot esošo politiku un instrumentu efektivitāti. Paziņojumu pasvītrots ir arī tas, ka ir nepieciešams ciešāk sadarboties Eiropas Savienībā, lokālā, nacionālā, reģionālā līmenī un jāiesaist ir arī starptautiskās organizācijas un, protams, arī uh, Romu organizācijas. Paziņojumā ir rakstīts, ka Dalībvalsts tiek aicināts izmantot pilnīgi struktūra fondus, lai atbalstītu Romu sociālo un ekonomisko iekļaušanu. Struktūra fondi ir ļoti noderīgs finanšu instruments, kas atbalsta valstu centienus uzlabot Romu stāvokli. Mēs ar gandrību konstatējam, ka lielākā daļa dalībvalstu jau šobrīd izmanto Eiropas fondus, lai atbalstītu Romus, bet vēl daudz kas ir jādara, vēl daudz kas ir jādara un daudz kas būs darīts. Eiropas Savienības fondi ļoti bieži netiek izmantoti pilnīgi vai arī to izmantošana nav efektīva. Tāpēc komisija ir izvirzījusi vairākus pasākums, lai atvieglot piekļuvi Eiropas Savienības fondiem. Tostarp 2009. gadā ir Eiropas sociālā fonda regula, kas tika grozīta, ļaujot dalībvalstīm izmantot vienkāršo tas līdzfinansējuma struktūras. Arī reģionālā fonda nolikums tika grozīts 2010. gada maijā. Tagad ir iespējams atbalstīt arī mājokļu atjaunošanu lauku rajonos. Ir arī īpašas schēmas, lai atbalstītu tās valstis, kur ir lielas e, Romu kopienas, lai tie labāk integrētos sabiedrībās. Visu šo pasākumu rezultātā mēs esam redzējuši konstruktīvu dialogu Ungārijā starp valsts iestādēm un Romiem tas notika komisijas pāraudzībā, šis dialogs. Tā ir ļoti po pozitīva pieredze, un tam sekos arī oktobra vidū vesārīt pasākumu e, Rumānijā, un tur piedalīsies arī divi komisijas pārstāvji. Līdzīgi pasākumu notiks arī Bulgārija Slovākija nākamajā gadā. Līdz tak visiem šiem pasākumiem komisija arī īsteno. No pilotu projektu, tātad Romu integrācijas metožu visai Eiropas koordināciju. Šis pasākums ir sācies 2010. gada maijā. Godājumie deputāti 7. septembrī komisija izlēma izveidot uh, darba grupu Romu jautājumā, Roma Task Force. Un šī grupa tālāk strādās ar komisijas paziņojumu no 7. aprīļa Šis, um, šī darba grupa izvērtēs Eiropas Savienības izmantošanas efektivitāti, cik dal, int, intensīvi, cik efektīvi izmanto dalībvalsts šo naudu integrācija, un mēs pirmos rezultātus no šīs darba grupas gaidām gada beigās. Tālāk nākamā gada aprīlī komisija turpinās uh, šo paziņojumu, konstatējot uh, darba grupas analīzes rezultātu un formulēs uh, savus priekšlikumus par labāku uh, Eiropas Savienības fondu īstenošanu gan esošajā, gan nākamajā finanšu periodā. Vēl bez tam komisija domā par iespēju atbalstīt Nacionālo Roma integrācijas stratēģiju izstrādāšanu. Mēs gribam, lai nacionālie un Eiropas pasākumi tiktu efektīvi uzraudzīti. Mūs interesē arī vajadzīgā atbalsta sniegšana. Tad Mēs aicināsim, lai dalība valsts iesniedz nacionālās stratēģijas Romu iekļaušanai. Un skatīsim, kā tas saskana ar nacionālo reformu programmu. Mēs gaidām no dalību valstīm uzdevums, kas būtu pietiekami ambiciozs, kas atbalstītu arī stratēģijas 2020 mērķiem, arī nodarbinātības izglītības ziņā. Uh, Un šeit par nodarbinātību ir jārunā ļoti skaidri. Te ne tikai nabadzības mazināšana, ne tikai sociālā iekļaušana nu, noteikti ir jādara tā, lai Romi eh, tiktu skaidri pieminēti mūsu jaunajā nodarbinātības flagmaņa institīvā, jo tas vēl nav izdarīts. Un tikpat svarīgi būtu pasvītrot arī panākto progresu izglītības jomā, ir īpaši pamatizglītības jomā, ir jāiesaista vairāk un arī jāstiprina Romu piedalīšanos izglītības programmās. Visi šie uzdevumi ir ļoti lieli un ļoti izaicinoši. Esmu pārliecināts, ka neesmu pirmais, kas to saka šai parlamentā. Mūs gaida sarežģīti lēmumi, bet eh, labā sadarbības gaisotnē esmu pārliecināts, ka mēs iesim uz priekšu labi, progresēsim. Paldies, paldies Andor kungam. Un tagad mēs uzsāksim diskusiju, bet vispirms gribu teikt, ka mums ir divas stundas laika. Un kā jau mēs to paredzējām, arī to deputātu skaits, kas grib izteikties, ir ļoti liels, jau 25 ir pieteikušies. Tad vienīgais veids, kā turpināt šo darbu, ir censties eh, saīsināt eh, runāšanas laiku, tātad divas minūtes maksimums, eh, varbūt uh, Pirmajā kārtā tikai divas minūtes arī koordinatoriem, un tad varbūt vēlāk pēc pirmās kārtas pa vienai minūtē katram. Cenīsimies organizēt šo darbu tā, lai jau varētu sadzirdēt arī komisāru atbildes uz visiem jautājumiem, kas šeit izskanēs un kas ir būtiski. Vispirms mēs gribētu šeit atzīmēt Livijas Jaroks klātbūtni, tā ir mūsu referente. Eh, dosim vārdu viņai vispirms, un pēc tam dosim vārdu koordinatoriem. Mums jau ir 25 runātāji, mēs slēdzam sarakstu, jo pretējā gadījumā mēs nepaspēsim visu izrunāt. Jāroks, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, es gribētu atbalstīt Eiropas komisijas lēmumu, un es ceru, ka tas novedīs pie laimīgām beigām šai stāstam. Uh, Es ceru, ka dalībvalsts būs stimulēts tagad eh, rīkoties, slēgt tās plaisas, kas šobrīd eksistē arī tiesiskā ziņā. Tas attiecas ne tikai uz Franciju, bet arī uz citām valstīm. Šeit tāds problēmas kā mājoklis, kā segregācija. Eh, kā jau Redings kundze teica, eh, būs svarīgi paskatīties, vai šeit ir Francijas gadījumā, un, un, un ties to teiks, vai šeit ir bijusi diskriminācija jo pēdējos mēnešos eh, šis periods ir bijis pietiekami neskaidrs. Un mm, mēs redzam, ka šis Romu jautājums varbūt ir kļuvis par tādu institūciju spēļu ķīlu. Un mēs ar ļoti lielu interesi gaidām visu šo rezultātu atrisinājumu. Mēs domājam, kā atrisināt situāciju, kā slēgt eh, plaisas. Uh, kas vēl ir, kā, kā galvenais, kā izvilkt ārā romus no šīs šausmīgās situācijas, kā palīdzēt cilvēkiem, kas attiecīgi cieš šajā situācijā un kā lai rīkojas Eiropas Savienība. Par politiskām partijām Eiropas parlamentā jāsaka, ka mums ir vienota pozīcija Eiropas Romas stratēģijas jautājumā uz sešiem gadiem. Mēs uzskatām, ka īpaši daudz kas nav noticis, ne tikai kā. Ka kā Roma, bet arī kā referente. Es um, esmu ļoti priecīga redzēt tagad visus trīs komisārus, kas ir gatavi strādāt šo jautājumu. Arī esmu ļoti priecīga redzēt uh, to, ka lielākās dalībās arī saka, ka ir nepieciešama kopīga Eiropas stratēģija. Pagājušajā nedēļā pirms padomas sanāksmes tas izskanē. Un mēs izstrādājām darba uh, dokumentu. Tas ir saistībā ar Romu iekļaušanas stratēģiju. Un tas pasvītro galvenos principus, kas būtu jāliek stratēģijā. Mums neinteresē, kāds būs stratēģijas nosaukums, kāds tur būs ietvers. Pats svarīgākais ir tas, lai tiktu izskatīti visi elementi, par kuriem rakstziņojumā, kā Romu stratēģijas elementi. Un pēdējais jautājums ar jūs atļauju priekšstādā. Mans galvenais arguments ziņojuma ir par tā saukto soft law un par šo pārkāpumu procedūru pret dalībvalsti. Šī pārkāpšanas procedūra, tas ir pārliecinošs arguments, jo Eiropas Savienība ir vienīgā, kas var piespies, kas var likt dalību valstīm izpildīt savus solījumus. Paldies! Paldies, Jāroks kundze! reglamentu jautājums. Vai tas tā ir? Thank you very much, Mr. Paldies. Es slikti rēķinu, bet ir 25 reizes, reiz viena minūte un 25 reizes 2 ir 50, tad sanāk tikai 50 minūtes runāšanas laika, un es nesaprotu, kāpēc esmu neiekļauts sarakstā, kāpēc man neļauj runāt. Kaut kā maģiski tieši runātais saraksts tika izveidts tad, kad es pacēlu savu kartiņu, un es tieši gribēju uzdot jautājumu. Lūdzu, papildiniet ar mani šo sarakstu, jo es nezinu, ko mēs darīsim vistole. Jā, mēs redzējām jūsu laiku, Verž, uh, Veržas un Melos kungs arī bija pacēluši, daudz bija pacēluši. Mēs vienmēr esam centušies būt atvērti un elastīgi, bet mums ir vēl divas stundas. Mums ir koordinātoja kārta, un maksimums es ļoti lūdzu, lai divas minūtes kāds runā un nevairāk mums ir jāpalīdz savstarpēji, mums ir jāatrisina saulēcīgi šis ļoti delikātais jautājums. Es jau teicu, ka saraksts ir slēgts, Melokungs, Veržat kundze arī ir iekšā. Tagad es lūdzu, lai mēs iekļaujamies šajā plānotajā lai, laiksarakstā, lai mēs paveiktu šo sanāksmi laikā. Tālāk došu vārdu koordinātoriem EBP, Jakolīno kungs lūdzu. Sí, grazie, presidente. Paldies. Priekšādātā kungs. Jā, to var tikai vienīgi atbalstīt. Kā Reģings kundze, Andor kungs un Māstrēms kundze ir bez aizkavēšanās ieradušies šeit, plenārsēžu zālē, lai izklāstītu, ko viņi visā drīzumā grasās darīt, lai veidot saprātīgu laika ietvaru Romu integrācijai. Ir jānodrošina personu brīva pārvietošanās, ir jānodrošina cilvēku cieņa un pilsoņu drošība. Tas pats attiecas arī uz uh, to, ka Romu jautājums ir uh, visaptveroša jautājuma daļa. Šeit runa ir par reālu mazākumtautību aizsardzību. Komisāra Redingas kundze skaidri pirms dažām nedēļām pateica, kā varētu tikt izmantota līdzekļi izglītībai, kultūrai, infrastruktūrai. Tas ir uh, jautājumi, kas patiešām saistīti ar Romu integrāciju. Mēs apsveicam, ka 7. septembrī un komisārs Androšo to teica, ka tika um, nodibināta ad hoc grupa, kura strādās pie šī uzdevuma. 2011. gadā periods, piemēram, tāds svarīgs laiks un e, citi termiņi. Cik man ir zināms, ir jāizmanto līdzekļi kā konsens, dialogs. Roma jautājums ir Francijas jautājums, bet vienlaikus tas attiec uz visām dalību valstīm. Jebkurā gadījumā mums ir vajadzīga sociālā saskaņotība. Ir jābūt konkrētiem, mērāmiem projektiem, kurus ir jābūt iespējai pārbaudīt, un kuri kalpotu tam, ka šīs grūtības, šie sarežģījumi tiktu pārvērsti par iespēju, lai visi dalība valstis uzņemtos atbildību. Mūsu referente Jeroks kundze strādā šādā virzienā. Esmu pārliecināts, ka visi dalība valstis vēl vairāk varētu darīt, sākot ar Bulgāriju un Rumāniju. Bet komisija jādefinē skaidra definīt eh, stratēģija. Morais kungs. Um, paldies, priekšētāji. Savas grupas vārdā es vēlos minēt par pašu svarīgāko šajā lietā. Šodien tika runāts par diviem jautājumiem. Pirmkārt, Reidings kundze ir pildījusi savu solījumu, ko deva politiskajām grupām pagājušajā nedēļā. Tātad iedzināties šajā jautājumā komisāra kolēģijā un izteikt atzinumu, un mēs vēlamies oficiāli viņai pateikt paldies par to, ka viņa to tik laicīgi izdarīja. Viņas padarīties, ir tas, ka tiek uzsāks pārsākuma procedūra par Eiropas brīvas pārvietošanās tiesībāk neievērošanu. Tas mums šķiet apsveicami, un tā ir pirmā reize, kad tiek uzsākta pārkuma procedūra pret jebkuru dalību valsti, balstoties uz kādu no pamatprincipu pārkāpumiem. Un tas ir jāpatur prātā. Mēs katrā ziņā to apsveicam. Tomēr sabiedrība un plašsaziņas līdzekļi uzdos šādu jautājumu. Un to es vēlētos uzdot arī jums, Redings kundze, lai arī viņas uh, rīcība ir ļoti apsveicama, bet ja izveidojas situācija, kad Francijā ir šāds rīkojums, kas ir konkrēti mērķēts uz romiem, un viņi tā mūs informēja, kā tas var atbilst Eiropas Savienības nediskriminācijas tiesību aktiem, tad mums ir jautājums, vai jūs esat uz to, ka ir kādi diskriminācijas direktīvas pārkāpumi. Mēs šeit runājam ne tikai par tiesības aktu nepārnešanu, bet arī par diskrimināciju. Otkārt, bieži vien cilvēki šeit tiek apsūdzēti par to, ka viņi neskata Romu jautājumu un to pašus būtiskākos elementus. Mūsu grupa ir gatava palīdzēt komisijai, tad, kad tā aprīlī sniegs savu ziņojumu kopā ar Romu darba grupu, skatīt lielākās problēmas ne tikai attiecībā uz brīvs pārvietošanās tiesību pārnešanu, bet arī attiecībā uz integrācijas jautājumiem. Un šī sakarā es vēlos aicināt gan Redīgas kundzi, gan Andoru kungu par jautājumu, kas mums jāskata šodien, nevis aprīlī, ja jūs nodrošināsiet labāko Eiropas fondu izmantojumu, uh, iestājieties par labāku uzraudzību un atbalstu Eiropas Savienības centieniem Romu integrācijā, tad lūdzu paskiet šodien, kā viss mainīsies salīdzinājumā ar to, ko mēs esam redzējuši pēdējo mēnešu un gadu laikā. Paldies, liberāļu grupas vārdā Alvaro Kungs, lūdzu. Credo. Honorevole Alfano, oh. for the liberals. Yes, is, is that a point of order? Jā, vai tas ir reglamenta jautājums? Nē, tad liberāļu vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos teikt, ka es pilnībā augstu vērtēju komisāru darbu un to, ko viņš šeit teica. Ja komisija tā kā savā paziņojumā saka, ka Francija esot apliecinājusi, ka tā nevēlējās vērsties pret Romu tautību cilvēkiem, Un tad ir jāsaka, ka īstenībā situācija ir pavisam savādāka. Francijas puses centieni ir tādi, ka uh, īstenībā šādu administratīvo, eh, ar uh, šiem administratīviem dokumentiem viņi ir uzsākuši tādu kā Roma vajāšana, un tā ir cilvēktiesība, tas ir skaidrs cilvēktiesība pārkāpums. Ir runa par to, ka ir pārkāptas minoritātes tiesības, un es domāju, ka nekavējoties vajadzēja uzsākt uh, līgumu pārkāpumu procedūru, un varbūt vajadzēja arī uzsākt procesu Eiropas kopienu tiesā. Ir pārkāptas brīvas pārvietošanās tiesības, ir pārkāptas diskriminācijas aizliekums, pārkāptas, pārkāpta Eiropas pamatiesību harta Un es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka tīpaši pēdējā laikā Francija ir pieņēmusi arī citus likuma normas par mobilitāti. Es domāju, ka komisija nedrīkstētu aizvērt acis un nerīkoties. Kāda šī attieksme pret romiem? Tas īstenībā ir etniskas minoritātes izrādīšana. Es nezinu, uh, vai komisija tiešām saskat šo realitāti, jo tas ir arī cilvēktiesību konvencijas pārkāpums. Komisija un Eiropas Savienībai vajadzētu darīt vairāk. Itālijas valdība jau gadiem ilgi mēģina arī rīkoties līdzīgi, tas ir tas, ko es vēlos sist pie kauna stāba arī šeit Eiropas parlamentā. Ministrs Maronija un citi tā rīkojas. Ah, excuse me, excuse me, yes. Excuse me. Yeah. Jā, zaļo grupā, Flotra kundze. Paldies! Es gribētu izmantot iespēju apsveikt Redings kundzi. Es gribu izteikt arī savu atzinību par ļoti skaidro priekšlikumu. Gribu pateikties par atbalstu šajā jūtīgajā jautājumā un liels paldies jums par to! Un šodien eh, Eiropas komisijas kolēģija ir. Uh, lēmus vienbalsīgi uzsākt šo pārkāpumu procedūru. Tā ir ļoti laba ziņa. E, tomēr es gribētu uzdot Reļīgas kundzei jautājumu e, par dokumentiem, par faktiskiem pierādījumiem. Jo mēs redzam, ka Eiropas Savienības likumdošana ir pārkāpta, šeit ir stingri pierādījumu tam. Um, mēs uh, redzam kliedzošu pārkāpumu, kad uh, attiecīgi cilvēki tiek izraidīti, kā arī tiek izmantot personas dati. Un mēs uzskatām, ka tas ir konkrēts diskriminācijas jautājums. Kop komisija darīs šajā jomā, diskriminācijas apkarošanas joma, ir īpaši saistībā ar pamatiesību kārtu šajā jautājumā par kolektīvo izraidīšanu. Un varētu varbūt jums, jūs mums paskaidrot šādu jautājumu. Kā varētu izskaidrot Francijas valdības rīcību, arī Itālijas valdības rīcību, jo nesen Itālijas ministrs uh, arī nācis klajā ar um, deklarāciju ka, uh, par nevēlēšanos sniegt sociālos mājokļus, un tas īstenībā ir pretrunā ar vietējo pašvaldību lēmumu, jo atsevišķas vietējās pas, pašvaldības ļoti grib strādāt pie integrācijas programmām, grib attiecīgi strādāt ar integrāciju, bet viņas labās iniciatīvas tiek bloķēts no centrālās valdības puses. Ko, kā jūsu domas par šo te situācija, ka lokālās un vietējās pašvaldības grib kaut ko darīt, bet eh, nesaņem atbalstu. Kirkopa kungs no ECR. Es gribētu jums aizrādīt, ka jūs runājat ilgāk par divām minūtēm. Ja jūs turpināsiet šo praksi, tad es nezinu, kā mēs rīkosimies. Uh, Paldies, priekšā. Protams, dalību valstīm ir jāievēro brīvs pārvietošanās normas un arī nediskriminācijas tiesību akti un jāievēro pamatiesības. Un mēs jau dzirdējām no Redingas kundzes par eh, to, ka viņi ir sazinājušies ar Franciju. Es joprojām gaidu galīgo juridisko definīciju par to, ko īsti Francija dara un cik lielā mērā ir kādi tiesību akti pārkāpti bet ņemot vērā to, ko viņi teica nu, par, tā, par citiem gadījumiem citās valstīs, jā, es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem, vai mēs varētu saņemt sarakstu ar citām valstīm, kas, piemēram, tiek turēts aizdomās, jo pašlaik viss uh, kauns ārstēt krīt tikai uz Franciju. Un vai mēs varētu atmest ar roku visai birokrātiem un beidzot saņemt kādas atbildes un iegūt arī kāds nodrošinājums par to, ko viņi gaida no Francijas un nevis gaidīt, līdz atkal būs kādas debatas vai kaut kāda pieņēmuma par pārkāpumiem. Un man ir arī jautājums, kas īsti notika ar programmu, kas mums bija attiecībā uz Romu tautību, kas tika uzsākt 2005. gadā uz desmit gadiem un kurā piedalās ne mazāk kā desmit Eiropas Savienības valstis. Šīs programmas ir saņēmusi ļoti daudz līdzekļu, lai īstenot savu darbu, un es vēlētos saņemt ziņājumu, kā e, veiksmas tās ir šajā programmā, jo tas ir ārkārtīgi būtiski. E, noslēgumā vēlos teikt, ka mēs ticam daudz kulturālismam. Mēs ticam, ka ir jāiekļau visas mazākuma tautietis, un tādā ziņā mēs ticam Eiropas Savienības nosacījumiem. Bet tāpat ir jābūt gataviem uzticēties, ka dalība valstis darīs to, kas ir nepieciešams. Mēs nosakām piemērus un kaut ko pieprasām, bet galu galā tieši dalību valstīm ir jābūt tām, kas var pieņemt pareizos lēmumus savu tiesību aktu ietvaros un tos arī īstenot. Paldies! Tavares Goivānā, lūdzu. Prezidents, eh, para o grupo da, da esquerda Unida Europeia. Paldies, priekšsādāji. Goja grupas vārdā. Vēlos teikt, ka pats svarīgākais elements šajā jautājumā ir ne tikai tas, ka tas notika eh, vasaras pārtraukumā, proti kaut kas, kas tika izmantots, lai aizpildītu avīzes, kamēr nekas cits nenotika. Uh, Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un tam ir jāpievērš uzmanība joprojām. Tas skar pamatvērtības un Eiropas Savienības pārliecības. Tam ir jābūt aktuālam. Tas ir saistīts ar brīvu pārvietošanos, bet arī ar nediskriminācijas jautājumiem, un mans kolēģis eh, Klauds Morīs jau iepriekš teica, ka ir jānoskaro, ko komisija darīs saistībā ar šo ļoti skaidro pārkāpumu Francijas valdības rīkojums ir atsaukts, tā mēs šodien uzzinājām, bet tas tik un tā ir nediskriminācijas tiesību aktu pārkāpums. Mēs nedrīkstam aizmirst par to, kas notiks pagātnē. Mums ir jāprasa atbildēt no tiem, kas pieņēma šādus diskriminācijas, diskriminatīvus lēmumus. Tiem, cilvēkiem, kas par to ir atbildīgi, ir jāstājas tiesas priekšā. Un mēs šeit nerunājam tikai par Romu mazākumu tautību, mēs uh, jāpaturprātā visi Eiropas Savienības pilsoņi. Ja cilvēkiem tiek liekta iespēja uzturēties kādā Eiropas valstī, tas uh, var radīt ļoti nopietns jautājums par mūsu sociālo politiku, kā jau Andor kungs teica, jo šī politika mēs varam iet ceļot uz jebkuru valstu un strādāt, tas ir viens no galvenajiem līdzekļiem, ar kuru mēs varam panākt pievarēt recesiju, tā ir viena no mūsu pamatvērtībām, un mēs teicām Redings kundzei, ka mēs bijām ļoti lepni par to, ko viņa teica pāris nedēļas apakaļ par šo tēmu. Parlamentam ir jāsaglabā Uh, uzmanību un ļoti cieši jāsadarbos ar komisiju pie šī jautājuma. Paldies, nākamais runāt. Baketis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šeit ir principāla problēma, pie kuras ir jāstrādā. Kādā veidā to lai īsteno? Kādas juridiskās uh, normas ir iespējamas, juridiskā rīcība, lai patiešām nodrošinātu pārvietošanās brīvību, vai ir normas, bet dažās valstīs ir ļoti stingri normas, un tur nav problēma, ka migranti tiek izraidīti, kā tas ir noticis Francijā. Tādēļ, ka noteiktas formas ir aizliegtas, piemēram, Luksemburgā 2008. gadā tika pieņems ļoti stingri noteikums attiecas uz uh, pārvietošanās brīvību, ir um, jāpadomā, vai Francija, Itālija, Spānija, piemēram, tādas valstis, ir uh, tās, kas ir piemērošās īpašajai situācijai. Redings kundze neko nav runājis par iemesliem, ir īpaši Rumānija. Kas ir noticis ar šiem milzīgiem līdzekļiem, ko Eiropas komisija, proti Eiropas nodokļu maksātāji, uh, ir samaksājuši integrācijai. Mēs esam pieņēmuši paplašināšanos. Parlaments piekrita paplašināšanai ar Rumāniju. Bet nu, turienes gan izvēl tikai tādos bībeles apmēros izraidīti uh, Romu cilvēki. Varbūt visi nav saņēmuši informāciju, bet tie cilvēki, kas ir uh, Eh, pārvietušies no Francijas uz Itāliju. Par viņām uzreiz ir rūpējušas arī policijas iestādes Turīnā, Milānā un citur. Mums nevajadzētu rīkoties demagoģiski pret vienu valsti, kas jau ir pierādījusi to, kā tā ir rīkojusies. Tad vēl viens punkts, ko es vēlos pasvītrot. Jā, kas attiec uz tiem, kas ir atkarīgi no sociālajiem maksājumiem? Mums vajadzētu parūpēties par to, ka Eiropas nodokļu maksātāja nauda netiek iztērēta veltīgi. Šo naudu jāizmanto. Es aicinātu visus runātājus ievērot laiku un tagad došu vārdu komisārei, lai atbildētu uz izskanējušiem jautājumiem. Došu kāds trīs minūtes. Jā, priekšsēdāji, es eh, centīšos eh, darīt, ko varēšu divās minūtēs. Es pilnībā piekrītu referents kundzei. Mums pat tiešām ir jāstrādā pie šī jautājuma. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas tiek aizmirsts vienkārši. Mums ir ļoti aktīvi jācīnās pret nabadzību. Komisija šodien izteicās ļoti skaidri, mēs būsim jūsu pusē un mēs negaidīsim nākamo gadu, lai skatītos, vai kaut kas notiks vai nē. Darba grupa detalizēti analizēs, kas notiek ar Eiropas Savienības līdzekļiem un ziņojumu sagatavos jau šī gada beigās un balstoties uz tā mēs sagatavosim rīcības plānu, kuru mēs sagatavojam ar manu kolēģi Andoru un uh, ar kolēģi Malstrēmu attiecībā uz trešajām valstīm, bet nu mans kolēģis Andors noteikti par to varēs detalizētāk pastāstīt. Manuprāt, parlaments ir ļoti labi sapratis, ka šīs dienas lēmums uzsākt pārkāpumu procedūru pret Franciju par šo ārkārtīgi būtisko pamat jautājumu attiecībā uz vērtībām un tiesībām tās bija ļoti nozīmīgs solis. Visa komisija, kā kolēģija, iestājās par šādu pārkāpumu procedūru. Mēs visi kopā sakam nē, ka mēs nevaram pieņemt, ka šādas Eiropas pilsoņu tiesības, nemaz nerunājot par, Eiro, par Romu tiesībām, nav iekļautas nacionālais tiesību aktos un līdz ar to nevarēja tikt izmantotas, lai šos pilsoņus krīzes situācijā aizsargātu. Vēl viens jautājums, kas tika uzdots pilnīgi pamatot, bija jautājums par diskrimināciju. Pirms divām nedēļām, ja jūs atceraties, es paudu savu neapmierinātību par to, ka šis augusta rīkojums bija ar konkrēti, konkrētu mēķi Romu mazākumu tautību. Bet Tas ir pilnīgi skaidri Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpums. Šis rīkojums ir rediģēts. Tas tika darīts 13. septembrī. Bet kas notika līdz tam? No 5. augusta līdz 8. 13. septembrim. Un kas notiek, notiek šobrīd? Par to mums nav, uz šiem jautājumiem mums nav konkrētu atbilžu un pierādījumu. Komisijai, komisijai jādarbojas balso, balstoties uz pierādījumiem. Mums ir direktīva un mēs varējām darboties saskaņā ar to, bet mums nav juridisku pierādījumu, lai mēs varētu iet pie tiesas un iesniegt kādas apsūdzības par diskrimināciju bet mēs esam ļoti skaidri pateikuši, ka šie apgalvojumi, ko izteica Francijas varas iestādes, ir ļoti pozitīvi, bet mums ir jāpārliecinās par faktiem. Tādēļ tieši arī komisija šodien nosūtīja vēstuli Francijas valdībai, uzdodot ļoti skaidrus jautājumus, vēloties saņemt uh, faktus uh, un informāciju. Mēs gribam, lai mums būtu iesniegta izraidīšanas dokumenta kopija, kā arī um, šī rīkojuma kopija, kas, ka liek, par, ar ko liek cilvēkam atstāt teritoriju. Lai mēs uh, saprastu šo situāciju attiecībās konkrētiem individiem, bet mēs varam uh, iet uz priekšu tikai, ja mums, mums rīcībā būs skaidri juridiski pierādījumi. Mums ir nepieciešami arī skaitļi, mums ir nepieciešami ļoti precīzi skaitļi, lai turpinātu savu analīzi. Un nu, parlamentam šajā ziņā ļoti svarīgi ir tas, ka mēs mm, nepietiekami nu, labi tas, ko varas iestādes mums teica, ir labi, un mēs tad neko nedaram, un nu, liekam punktu, bet tā nav. Mēs eh, turpinām darbu un mums līdz 15. oktobrim mēs esam devuši iespēju Francijas vāras iestādēm atbildēt uz šiem ļoti konkrētajiem jautājumiem, lai uzzinātu, kas notika ar šiem individiem. Un tad, kad mēs saņemsim šo informāciju, mūsu juridiskais dienas to izskatīs. Un, protams, tad mēs atkal atgriezīsimies parlamentā, lai jūs informētu par saņemtajiem datiem. Eh, Trešais jautājums, ko vēlos atbildēt, ir tas, kas notika ar citām dalībvalstīm saistībā ar brīvas pārvietošanās direktīvu. Komisija šodien runāja par Francijas gadījumu, jo bija paties politisks sociāls diskriminācijas gadījums. Uh, ko mēs varējām skatīt. Tomēr vienlaikus komisija skatās arī visus pārējos gadījumos, kad šīs direktīvas normas nav īstenotas, tostarp arī brīvas pārvietošanās direktīvas normas. Bet mums ir arī pārējos gadījumos jāveic juridiskā analīze, un tad, kad šī juridiskā analīze tiks pabeigta, mēs sagatavosim pārkāpumu procedūru. Mēs nevaram uzsākt kolektīvu pārkāpumu procedūru, jo tiesību aktu īstenošana atšķirīgās dalības valstīs ir ļoti atšķirīga. Tādēļ mums katrs gadījums jāskata atsevišķi un jāsagatavo labs juridiskais pamats, lai uzsāktu pārkam procedūru pret konkrētām dalību valstīm. Un es varu teikt, ka ļoti daudz dalību valstis maina savus tiesību aktus, un tieši to mēs gribam, lai visas dalībvalsts rīkotos saskaņā ar likumu. Un tieši tā mēs darām, mēs skatām katru gadījumu atsevišķi, un katrā gadījumā mēs izdarīsim lēmumus. Ir arī, protams, gadījumi, kurus mēs varam noslēgt, jo problēmas ir atrisināts. Tālāk par Franciju, un tas bija vienīgais lēmums, ko komisija pieņēma šodien Tad precīzāk bija divi lēmumi. Pirmkārt, uzsākt šo procedūru, un otrs lēmums turpināt juridisko analīzi, un es ceru, ka mēs saņemsim pietiekami daudz pierādījumu par vienu vai otru pusi, lai varētu pieņemt juridiski pamatotu lēmumu visā komisijā un balstoties uz mūsu juridiskā dienesta padomiem. Paldies, Andorkungs! Es atļaušos runāt par jautājumu, kas ir noticis ar fondiem, kāpēc nav rezultāts. Tāds rezultāts, ko mēs gaidījām visās dalībvalstīs un kādas būs atšķirības fondu izmantošanā nākotnē. Šeit mums ir jāsadala dalībvalsts pa kategorijām. Ir uh, atsevišķas vecās dalībvalstis, kur Romu iekļaušana ir darbojusies labi, ir izmantots Eiropas Savienības atbalsts, ir valstis kā tāds kā Somijas un Spāni. Tur ir daudz mazāks Romu kopienas kā Centrāla Eiropas valstīs, piemēram, Balkāna reģionā, kas šobrīd ir liels izaicinājums mums visiem. Ir pieredze, ko varētu izmantot, kas nāk no relatīvi relatīvi vecām dalībvalstīm, un to pārņemt mehāniski un izmantot citur nevar. Tad vēl cits dalībvalsts, kas iestājās 2004. gadā. Tur ir 5-6 gadu ilga pieredze, kuru mēs varam izvērtēt, un tāpēc arī ir izveidot šī darba grupa, kas strādās pie secinājumiem, kas mums pateiks, cik efektīvi ir izmantoti fondi. Mums nevajadzētu steigties un izdarīt kaut kādus secinājumus, ko tālāk mēs nevarēsim atbalstīt ar faktiem. Nav uh, radīts labs un ilgspējīgs uh, sociālais iznākums, bet ir daļēji rezultāti pozitīva pieredze gūta. Tas ir daļēji saistīts ar Romu iekļaušanas desmitgadi. Tā nav Eiropas Savienības institūcija in, iniciatīva izsludināt šo Roma integrācijas desmitgadu. Tas bija ECO, Eiropas padomas, tā tālāk plāns. Un ir radīti arī plašsaziņas līdzekļi Romu, kas darbojas diezgan saprātīgi. Tad ir arī atsevišķas programmas, kas veicina Romu iekļaušanos augstākajā izglītībā, virzīt bērnus līdz augstākajai izglītībai. Tas ir labs piemērs. Tad arī bija atsevišķas programmas mājokļu jomā, bet kopumā mājokļu jautājums nav risināts veiksmīgi, tāpēc es negribētu to izcelt. Bet esošajās programmās ir bijuši progresa elementi bet eh, no otras puses jāsaka, esošā pieeja nav radījusi kaut kādu dramatisku pārāvumu. Ir nepieciešams patiesas pārāvums izglītības jomā, darba tirgus līdzdalībā un tā tālāk. Mēs tiešām gribam, lai būtu izmaiņas un konkrēti mēs gribētu, lai būtu labāki projekti. Tas nav tikai kontrols jautājums. Mēs, protams, varam runāt par kontroli, bet tas nav, nebija tas, kas bija vājākais uh, posms līdz šim. Mēs gribam, lai projekti būtu labi izstrādāti. Struktūra fondi sākotnēji netika domāti, lai risinātu tik sarežģītas problēmas. Sociālie fondi ir vēsturiski sākušies 50. gados, tad 70. 80. gados, un neviens no šiem fondiem nebija domāts, lai cīnītos ar tik sarežģītiem izaicinājumiem. Nākamais solis ir politika izstrādāšana. Mums jau ir e, mūsu politika līdz 2020. gadam, un šeit ir jāpastiprina platformām, tad mēs varēsim sakārtot finansējumu visām politikām. Mēs e, izstrādājam mūsu sadarbības formas, arī runājot par integrācijas desmitgadi, kas ir Pasaules bankas iniciatīva. Mēs apmainījāmies ar informāciju, mums būs kopīgs seminārs ar Pasaules banku par panākto un tālākiem plāniem. Tālāk ir Eiropas attīstības banka, kas ir arī partneris šajā desmitgads iniciatīvā, kas interesējas par, par to, ko varētu izdarīt kopā ar Eiropas Savienību. Jautājums ir par to, kāda veida projekts mēs finansēsim. Mēs gribam, lai atmaksājas, viņa skatās no atmaksāšanos no bankas puses, bet galvenais ir mērķis ir radīt tādu noturīgu iznākumu. Vietējā pašvaldība piedalīšanās ir ļoti svarīga, un tas ir tāds kā priekšnoteikums, ir tīpaši sociālā fonda izmantošanas ziņā. Dalībvalstu rokās ir šis jautājums. Tad, kad mēs pārskatīsim sociālo fondu, mēs pārskatīsim to ar jauno regulu, kas būs nākamgad. Mēs izanalizēsim visus trūkums un centīsimies tos novērst. Es negribētu šeit spekulēt, nešķirojot ar šiem fondiem, jo atsevišķi pieši tie fondi nav izmantoti. Rumānija un Bulgārija ir visjaunākās ES dalībvalsts, un lielāko daļu viņa dalības Eiropas Savienībā to, tas saskanēja ar Eiropas krīzi ar um, ekonomisko krīzi. Un varbūt tas nav labākais um, laiks, kad Eiropas Savienības finansējumu izmanto integrācijas jautājumiem, tāpēc arī nevar vērtēt īsti šo situāciju. Rumānija ir izmantojusi mazāk par 1% no piešķirtā ESF uh, naudas apjoma sociālā fonda. Un uh, šī apguve tiešām ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā. Mēs strādājam kopā ar Rumānijas iestādēm, lai uzlabotu administīvo kapacitāti. Uh, Un tā ir tiešām smaga cīņa. Mums ir jāapvieno visi spēki, lai mēs varētu progresēt ātri. Paldies! M mēs redzam, ka Malstroms kundze ir aizgājusi. Viņai bija cits svarīgs darīšanas. Mums vēl ir pieteikušies 30 runātājs. Piedāvāja organizēt trijās kārtās astoņi, astoņi cilvēki un vēl desmit, tad trešajā kārtā astoņi pirmajās, otrā, tad desmit es aicinātu runāt neilgāk kā vienu minūti, jo pretējā gadījumā mēs būsim spiesti vienkārši jūs pārtraukt. Lūdzu, pirmā kārta. Eh, Angelīli kundze, lūdzu, viena minūte. To mēdzu, prezidente. Kum... Jā, priekšādātājā jūs, prezidentam, teicāt pusotra minūte, bet labi, esmu pārliecināta, ka komisāra Redingas kundze ļoti aktīvi darbosies. Ne tikai, kas attiecas uz uh, šīm svētajām brīvas pārvietošanās tiesībām un kas attiecas uz pamatiesību aizsardzību. Ir tīpaši tādos gadījumos, kad šīs pamatiesības, manuprāt, ir pārāk abstrakti formulētas. Gribētu uzdot labprāt jautājumu šeit klātesošajiem, labprāt uzzinātu, cik no jums ir bijuši nelegālā Romu nometnē Tie, kas to ir izdarījuši, zina, ka cilvēki tur ir tīpaši bērni, bet uh, patiešām visi dzīvo pilnīgi necilvēcīgos apstākļos. Tas nozīmē, viņi dzīvo kopā ar pelēm un žurkām, pēķēs un, un eh, mēslos. Tā nav cilvēka tiesība, tiesīga dzīve. Mm, šeit pat īpa eh, nav jārunā par minoritātiem. 12 miljoni tas ir divreiz vairāk nekā īrijas iedzīvotāji, lai nosaktu piemēru un tik daudz uh, institūciju enerģijas un mediācijas enerģijas vajadzētu izmantot. Ir bijuši ļoti daudz izrādīšanas. Mēs baidāmies pat runāt par to, kā ir izmantot līdzekļi. Mums ir jārunā par stratēģijām nepilngadīgajiem. Viņiem ir tiesības saņemt uh, mācību programmas, citādi Romēnam tas nav nākotne. Pēdējais punkts, komisāra Andorkungs, kas attiec uz Somiju. Eh, tas ir tāds eh, labs piemērs, jā, bet mums vajadzētu runāt par konkrētām problēmām. Mums jārunā par vietējiem iestādēm, atbildība jādās ar visiem. Ir pagājuši divas minūtes, nevaram ļaut turpināt. Ja viss tā darīs, tad mums vienkārši laiks beigsies. Tādēļ es lūdzu visiem runātājiem. Es saprotu, ka jūsu komentāri ir ļoti svarīgi, jo jautājums ir ārkārtīgi interesants un delikāts, bet lūdzu, neatkārtojiet pieņēmumus, neatkārtojiet komentārus un jautājumus, sakiet ko jaunu, lai mēs varētu ar vienu minūtu katram runātājam iztikt. Tālāk uzklausīsim nodarbinātības komiteju Orīkungs lūdzu. Köszönöm a szót, elnök úr. Duplán is szerencsés helyzetben. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tāda interesanta situācija, un tam ir divi iemesli. Trīs gadus atpakaļ e, Tautas partija atbalstīja globālo eiropeisko pieeju, un Nodarbinātības komiteja arī akceptēja ziņojumu par Romu integrāciju. Tas notika iepriekšējā sasaukuma laika, un mēs piekrītam, ka ir nepieciešams apvienot mūsu spēkus, ir nepieciešams uh, fokusēties uz izglītību, uz apmācīšanu, uz darba vietas radīšanu Romiem. Un šeit Eh, varētu izmantot gan sociālā, gan reģionālā fonda līdzekļus. Ir jāizvērtē visi tie pasākumi, kas jau ir veikti, ir nepieciešams izvērtēt šo pasākumu efektivitāti, eh, kā arī ir eh, jāizanalizē to, cik liederīga tiek izmantota šo fondu nauda vai vispār rezultāts ir panākts. Köszönöm szépen, az időre volt tekintettel a közepén eh, kezd. Paldies. Tā kā mums nav laika, es gribētu sākt ar laika šo izkārtojumu. Tāda aprīļa paziņojums no komisijas ir bijis ļoti svarīgs. Uh, jo šajā aprīļa paziņojumā ir izlikti akcenti. Ļoti bieži nabadzību mēs saistām ar mikroreģionu darbību un ir nepieciešams izstrādāt tādu programmu, uh, kas būtu mērķēta uz šiem mikroreģioniem, lai mēs varētu papildināt ar nepieciešamiem cilvēku uh, resursiem. Uh, tādējādi mēs varēsim izmantot efektīvi arī piešķirtos naudas līdzekļus un ir nepieciešams atbalstīt arī Romu uzņēmumus, varētu palīdzēt ar kredītiem šos, šiem eh, Romu uzņēmiem, jo ļoti bieži viņiem ir grūtības piekļūt naudai caur kredītiem. Un tikpat svarīgi atzīmēt to, ka nevienmēr nauda tiek izlietota liederīgi, bet krīzes laikā arī Robi cietuši ļoti daudz, tāpēc ir nepieciešams viņiem palīdzēt. Tālāk nākamais runātais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 60 segundos, breves palavras. Primeiro, para dar os parabéns. Paldies. Nu, 60 sekundēs neko daudz nepateikt, bet jūs pirmām kārtām apsveicu Redings kundzi un komisiju par ļoti skaidro vēstību un par stingrajiem lēmumiem, par kuriem viņi mūs informēja. Tāpat vēlos teikt, ka viens no jaunpievedumiem Lisabonas līgumā ir pamatiesību harta tā ir iekļauta mūsu likumdošanā un ar to aizsargāta. Vai mēs runājam par diskrimināciju, par pārveidošanās brīvību, šie pamata principi ir uh, jāīsteno praksē. Tāpat vēlos teikt, ka cilvēks, kurš ir no Romu tautības, nedrīkstētu ciest no diskriminācijas, bet uh, vienlaikus viņš arī nav ārpus likuma, viņš nedrīkst darboties nesodīti vai uh, neņemot vērā valsts iestādes. Un es varu atbalstīt Malstrēms kundzes teikto, proti viņa teica, ka viņa cer, ka tas eh, nebūs tāds vairāk kārtējs fenomens attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem, tā kā mums ir ilgtermiņā jādarbojas, lai tas tā nenotiktu. Paldies! Mrs. Ernst. Ernsta kundze. Lūdzu, Ernsta kundze. Paldies, es arī runāšu pēc mīsi. Pirmkārt, reiz paldies Redņēgas kundzē. To es eh, neraugoties uz to, ka tikai vienu minūtu gribētu pateikt. Otra lieta, man ir konkrēts jautājums, tas attiecas uz 15. No oktobri. Pieņemsim, ka Francijas valdība neko nedarītu. Kā notiks procedūra tālāk? Un ko tas nozīmēs Romiem? No otras puses pieņemsim, ka tiešām būs kāda izmaiņa un direktīvas īstenošana notiktu pēc saskaņā ar likumu. Ko tas nozīmētu, piemēram, jau izrādītējiem romiem? To es labprāt uzzinātu. Un otrā lieta - Roma darba grupa. Tā nevajadzēs strādāt tikai attiecībā uz Franciju, bet Eiropas Savienības ietverā kopumā. Labprāt no jums uzzinātu, kā tas darbosies. Un uh, galvenokārt es gribu arī teikt, ka mēs kā parlamentārieši mums vajadzētu iesaistīt un nevis vienkārši uh, ar ziņojumu sastādīšanu pr procedūru, bet arī vēl papildus. Paldies, Fosakungs. Paldies. Labprāt, eh, laiku izmantot, uz, lai uzdot jautājumu. Pirmkārt, cik reāli patiesībā ir tas, ka dalību valstis var saņemt naudu no komisijas, ja tām pašām ir jātaupa, arī raugoties uz to, ka uh, to cilvēku integrāciju, kas jau ilgstoši dzīvo valstī, jau kāds 30-40 gadus jau labi darbojas, tīpaši ņemot vērā, ka mēs, azien redzot, Eiropā piedzīvojam tādu attīstību, kur uh, atkal uh, ir redzama atkal nacionālā elementa apzināšanās. Turklāt vēl ir jautājums, ja dalība valsts tiek aicinātas, to, ko es uh, dzirdēju, uh, Eh, mēs, eh, mums kaut kas ir jādara arī kaut kas pret diskrimināciju, rasismu, jādibina struktūra fondi. Eh, man tas liekas viss ļoti sarežģīti. Un neesmu dzirdējis vēl nevienu, kas labprāt iesniegtu grozījumus pieteikumu šādā sarežģītā situācijā. Vēl viens norādījums. Ja mums ir direktīva no 2004. gada, tad īstenībā 2006. gadā to, to jau vajadzēja īstenot. Un vai šeit nav aizkavēšanās principā dalībvalstīs? valstīs? un to mums vajadzētu labāk pāraudzīt. Paldies, paldies, Romero kundze. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kundze. Mēs nedrīkstam runāt tikai par pārvietošanās brīvību, kas ir pilsoņiem, jo Romi sevi uzrauga kā Eiropas Savienības pilsoņus un viņi izmanto pārvietošanās brīvību, bet viņiem ir pašiem sava vēsture. Paplašanāšanās politika mums ir sagādājusi šo problēmu. Tas, kas tagad notiek Eiropas Savienībā, ir saistīts arī ar vēsturi. Verdzība jaunākajā pagātnē ir bijusi un daudzas valstis, kurā uh, šāda situācija tagad ir Eiropas Savienības dalība valstis, un pirms kāda neilga laika viņas tika atlaistas no padomu bloka, no austrumu bloka, un šiem pilsēm nekad nav bijušas cilvēktiesības. Ir ļoti svarīgi atzīt šo pilsoņu tiesības. Romi paši bieži vien nemaz nevar pateikt, kādas viņiem ir tiesības ir tiešām prasi, e, tāda prasība veikt arī pozitīvas akcijas, lai panāktu labāku nākotni. Jā, paldies. E, nākamā runātāja, paldies priekšādātāja. Komisārs Kundze. Es uh, pilnībā piekrītu Karlos Koelju no Portugāles. Tā es varētu bet laiku to pasakot. Gribētu uzzināt tikai vienu lietu. Paskaidro man lūdzu, es šeit priekšā arī sēžu. Uh, Eh, jūs esat eh, nosūtījis Francijai vēstuli. Līdz 15. oktobrim Francija vēl nav apsūdzēta līguma pārkāpšanā. Lūdzu, pasakiet to ļoti skaidri, un es gribētu arī zināt, vai līdz, šim, līdz tam laikam nekas nenotiks. Lūdzu, pasakiet jā vai nē, vai līguma pārkāpšanas procedūra līdz tam laikam netiks iesākta kas, attiec, kas notiks ar romiem, tas varētu būt arī jebkurā citā sadarbībā starp komisiju un citām dalībvalstīm. Šeit ir runa par to, kā tiek īstenota direktīva. Francijas valdība. Komisija ir izniegusi vairākus dokumentus 2006. un 2007. gadā. Mm, bija arī trīs eh, paziņojumi. Uh, 2006. gadā 3 un 2007. gadā. Tur bija runa par to, kā jāpierāda, kā direktīva tiek īstenot. Es atvainojos, es gribētu vēl pavisam īsi priekšādātājs. Domāju, ka tas interesēs visus. 2007. gadā līdz 2010. gadā komisija neko nedarīja un uh, Francija neko nepārmeta. Un tagad komisija pēkšņi saka, ka direktīva Francijā nesot uh, pareizi ieviesta, īstenota. Kādēļ tas tā ir noticis? Kādēļ šo trīs gadu laiks? Protams, ka varbūt, ka divi tie bija ieviesti nepareizi vai, vai kādēļ komisija tik ilgi neko nedarīja. Mulțumesc, domnule președinte, doresc să me... Paldies, priekšādātāja kungs. Nākamā runātāja. Es arī vēlos izteikt savu gandarījumu par to, ka Eiropas komisija ir uh, pieņēmuši lēmumu rīkoties. Tas ir svarīgs signāls dalību valstīm. Es domāju, ka mēs, Eiropas parlaments komisijas un dalību valstis, mums ir jābūt risinājumi daļai, tad jānovēl pie efektīvas stratēģijas ar mērķi integrēt Romus un nevis viņus eh, izslēgt, lai mēs ne, nevēlētos, lai būtu šāds jauns dzelzs priekškars. Mēs vēlamies, lai uh, tiktu iekļauti. Šeit ir jābūt tā, ka Eiropas Savienības pilsoņi, iedzīvotāji, un es ceru, ka sadarbība būs veiksmīga. Komisārs Andors runāja par labākās prakses paraugiem vai viņš mums šos paraugus var parādīt, tādus, kas jau ir efektīvi. Jā, lūdzu, tagad komisāri. Jā, paldies. Lūdzu, pēc iespējas ātrāk atbildēt. Paldies, es piekrītu visiem tiem, kas teica, ka mums ir jāskatās uz bērniem un nepilngadīgajiem. Es uzskatu, ka tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, un tā arī referente to ir atspoguļojusi savā dokumentā. Tāpat tā ir viena no prioritātēm, kuru mēs eh, izmantosim savā rīcības plānā. Bet ir ļoti svarīgi, lai darba grupa analizētu to, kā nauda ir vai nav tērēta, un kādi ir iemesli, kādēļ tā nav iezīmēta, vai tā nav pieprasīta, vai nav ieguldīta. Un mums tas ir jādara apzinoties par to, kāda ir situācija dzīvē. Nav vērts smuki runāt, mums ir reāli jāsadarbojās ar dalībvalstīm un uh, reģionāliem un vietējiem valdību pārstāvjiem. Tālāk par hartu. Harta ir jauna. Un hartas iekļaušana Eiropas Savienības tiesību aktos un to piemērošanā vēl nav pilnībā pielāgota visās dalību valstīs. Šis process ir pakāpenisks, un oktobrī es iepazīstināšu ar analīzi par to, kā šī harta mainīs likumdošanu dalību valstīs. Un, protams, es eh, ar to runāšu arī parlamentā bija konkrēts jautājums par to, kādēļ direktīvu par pārvietošanās brīvību no 2004. gada vēl nav pilnībā ieviesta visās dalībvalstīs, piemēram, Francijā. Tad kādēļ mēs tik ilgi neko neesam darījuši šī lietā? Es varu tikai atkārtot tikai to, ko teicu arī noklausīšanās laikā. Es tātad teicu, ka brīvību jomā mēs esam pavisam citādākā situācijā, tagad, kad ir šī harta, salīdzinājumā ar iepriekšējo laiku, kad tādas nebija. Mēs esam nonākuši jaunā situācijā un jābūt pilnīgai pārliecībai par visu direktīvu īstenošanu. Un es teicu, ka sākot ar savu mandātu pirmo dienu, Es skatīšos uz to, kas šajā lauciņā notiek un sadarbošos ar dalību valstīm, lai panāktu uzlabojumus. Komisijas mērķis ir nevis iesūdzēt tiesā dalību valstis, mūsu mērķis ir mainīt situāciju pašos pamatos mūsu dalību valstīs. Un tā, lai tas nāk par labu mūsu pilsoņiem. Un tieši to es esmu sākusi darīt kopš februāra, balstoties uz uh, šīs 2004. gada direktīvas. Ir dalībvalsts, kas tiešām ir daudz ko darījušas, kas risina problēmas, kas ir viņu likumdošanā un likumdošanas piemērošanā. Ir citas dalībvalsts savukārt, ar kurām ir grūtāk sadarboties, un ir dalībvalsts, kas nedara vispār neko. Un Tā kā mums bija ļoti konkrēti jautājumi, mēs esam sākuši rīkoties. Un ja šīs procedurālās tiesības būtu īstenotas Francijas tiesību aktos, mēs nebūtu saskārušies ar šādām grūtībām vasarā. Tas ir saistīts ar procedurālajām tiesībām, pārvietošanās brīdī direktīvā un diskrimināciju, kas varētu notikt un ir notikusi vasaras gaitā un ko mēs darīsim, ja Francijas varas iestādes neko mums neteiks. Tas ir ļoti labs jautājums. Es paļaujos uz uh, Francijas varas iestādēm, kas augstākajā valdības līmenī ir apgalvojuši, ka tās pilnībā atbildēs uz visiem jautājumiem, kurus komisija kā līguma uzraugstājiem uzdos un um, palīdzēs mums risināt problēmas. Mēs jau esam panākuši to, ka viņi ir ļoti ātri mainījuši 5. augusta rīkojumu, kas pilnīgi skaidri bija pilnīgi pretrunā ar visiem iespējamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un jautājums, ko es komisijas vārdā šodien uzdevu varas iestādēm, bija, kā tas ir piemērots kā jaunais rīkojums tiek piemērots, kādas ir individu tiesības, jo mēs runājam nevis par grupas, bet par katra indivi, individuāla pilsoņa tiesībām, vai šīs procesuālās tiesības tagad ir nodrošinātas pilsoņiem, jā vai nē, un ja ir, tad kā, vai jūs varat iesniegt pierādījumus, vai ir kādi dokumenti, kas to mums varētu apliecināt. Nu, es gaidu viņu atbildi, un tad atbildes tiks analizētas kopā ar juridisko dienestu, kas pilnīgi skaidri ir pavēstījis, ka šīs atbildes ir jāsaņem pirms mēs varam turpināt savu procesu. Tādēļ dosim Francijai iespēju konkrēti atbildēt uz jautājumiem, kurus mēs esam uzdevuši. Paldies! Vai Andorkungam būtu kas piebilstams? Jā, ja drīkst, es varētu atsaukties atkal uz Somiju. Somijas pieminēja tādēļ, ka es tur biju mājā un satiekoties ar viņu valdības un parlamentu un preses pārstāvjiem, galvenais jautājums bija Roma. Viņi bija ļoti lepni par to, kā viņiem ir izdevies integrēt Romu tautību, un viņi vienkārši nevarēja saprast, kādēļ situācija ir tik smaga citās dalībvalstīs. Tā kā mēs par to runājām, un es vēlos vēlreiz uzsvērt, pat, eh, ja nosacījumi un vide ir pavisam citādāk, tomēr ir daudz ko var mācīties. Tāda, tāda ir mana atbilde. Ir ļoti daudz, ko mēs varam iegūt no šīm eh, Somijas rīcībām par eh, priekšrocību sniegšanu, par skolu apvienošanu, par mērķiecīgu prasmu attīstīšanu, par arodu apmācību par eh, darba vietu ražo, eh, radīšanu ne tikai augstu prasmīgu cilvēku, bet arī maz prasmi cilvēku vajadzībām. Tās ir lietas, kas ir iekļautas mūsu politikā, gatavojoties eh, politikas iniciatīvai par nabadzības apkarošanu mikrofinanses. Uh, arī ļoti labi darbojās citās pasaules daļās, un tagad ir iniciatīvas to piemērot arī jaunajās Centrāla Eiropas dalībvalstīs un Balkānu reģionā. Bet runājot par mikrofinansēšanu, tāds nav tikai par naudu, jo lielākais efekts, kas tai var būt, ir uz kopienām. Tas var radīt lielākas un mazākas kopienas, un uh, Tas līdz ar to varētu nodrošināt individu aizsardzību no astumšanas un nabadzības. Vēl viens jautājums ir, kur mums aktīvi jādarb, jāsadarbojas ar eh, baznīcām. Es runāju ar kādu kardinālu jūlijā, kurš mani informēja par to, kāds progress viņiem ir Romu mazumu tautsiem sakarā. Un tomēr viņi nav vēl be, dar, savu darbu beiguši, viņi to turpinās, un, manuprāt, mēs varam progresu sasniegt sadarbojoties ar visām pusēm, bet, protams, nav tāda ātra risinājuma šai problēmai, kas radusies pēc vairāku desmitgažu ilgas neievē, neievērošanas. Ja mēs atradīsim tās labākās programmas un darīsim visu, ko varam, piešķirot piespējamos līdzekļus, uh, arī tad mums vajadzēs ļoti daudz laika. Tagad sāksim otro uh, riņķi figurēdo kundzē vārds lūdzu no nodarbinātības komitejas. Prezidente. Uh, a primeira nota para dizer que naturalmente. Paldies, priekšsēdā. Vispirms es gribētu teikt, ka pilnīgi dabiski ir mūsu reakcija, kas liek mums nosodīt Francijas rīcību attiecībā pret romiem. Un mēs sekojam ar uh, lielu interesi, kā attīstīsies notikumi arī tiesiskajā plāksnē. Un šeit es gribētu pārturpināt Redingas kundas teikto. Mēs nevaram tikai runā teikt kaut kādus skaistus vārdus, ir nepieciešami darbi. Un, lai būtu darbi, uh, ir vajadzīga arī tāda politika, kur galvenais būtu nodarbinātība. Nodarbinātība, cīņa pret nabadzību, cīņa pret nevienlīdzību, lai pilnīgi visi būtu integrēti, lai mēs neizmantotu romus, lai mēs nenovirzītu ar kaut kādu romu runāšanu eh, no galvenās problēmas. Ir jābūt politikām, kas ir kas veicinātu integrāciju, arī ekonomisko vispirms. Un jautājums, kāda ir jūsu plāna šai ziņā? Bronksa kungs, viena minūte. Paldies! Tas, ka cilvēki, kas tika izraizīti, bija Romi, liek domāt, ka viņi ir izraisīti, izraidīti tāpēc, ka viņi bija pēc tautības tādi, bet uh, Francija saka, ka viņa rīcība nesot pareizi, bet šeit mēs nedrīkstam vispārināt, mēs jābūt arī konkrētībai. Un pat, ja šeit nav galīgi nekāda diskriminācijas, jo uh, pat sociālisti iepriekšējā zinā, plenārsēdē teica par romiem kā par sarežģītu minoritāti, un citi arī teica, ka ir nepieciešams domāt par uh, romiem un arī par krimināltiesību īstenošanu. Šai doma ir skaidra. Uh, par nu, doma tāda, ka Romi ļoti bieži, varbūt nevienmēr, bet tomēr neproporcionāli bieži ir iesaistīti noziedzīgos nodarījumos. Un Libe grupā nesen mēs runājām vai par to, Un es uzdevu jautājumu, vai ir arī kaut kādas grupas, kas ir iesaistītas tieši cilvēku izniecībā neproporcionāli, kā tirgojamie un kā tirzniecības organizatori. Un arī Eiropola pārstāvis, ka jā, Romi esot tādi, kas nebrosā parādās. Kāds būtu jūs domas par šo? Thank you for your choice. Mean yourself at the first knock on the hammer. Now, Mrs. Paldies, ka iekļāvāties laikā Blinkovičūtes kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Roma problēmas ir eh, norādījušos faktu, ka Francijas valdība nav pārnesusi direktīvas nosacījums nacionālā likumdošanā. Uh, Varbūt pēc viena kāda skandāla mēs varēsim konstatēt, ka arī kādas citas dalībvalstis nav transponējušas šo direktīvu. Vai tad tas nenorāda, ka komisijas rīcībā ir ļoti maz sviru, kas eh, liktu vai piespiestu dalībvalstis rīkoties saskaņā ar noteikumiem? Un tad ir vesela rinda fondu, kur ir iespējams atbalstīt Romu integrāciju Un šodien mēs daudz spriežam par šo jautājumu, bet vai nebūs tā, ka pēc pieciem, desmit gadiem mēs atkal nonāksim pie šīs tēmas un konstatēsim, ka nekas nav panākts? Vai mums nevajadzētu uzsākt tādu plašu informatīvu kampaņu? Dacă aș putea să-mi acordați 10 minute. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēl varētu runāt 10 minūtes, un droši vien varētu atbildēt daudzas uh, daudz jautājumus, ko uzdev mūsu kolēģi par uh, Romu īpašo problemātiku Rumānijā, jo es esmu no Rumānijas. Esmu sagatavojusi apjomīgu dokumentu, un ja komisārs kundze vēlēsies, es labprāt to viņai iesūtīšu. Viena no lielākajiem sarežģījumiem šī specifiskā jautājuma risināšanā ir tāda, ka nekad neviens to nav īsti aprakstījis vienmēr ir kāds mēģinājis rast risinājumu saistībā ar etnisko izcēlesmi, bet katrs mēģinājums Romu problēmas risināt nacionālā ietvarā. Šādi mēģinājumi nav vainakošies ar panākumiem. Francijas valdības rīcība. Tur nav ne morāla, ne socioloģiska pamata. Tādēļ mēs eh, atbalstām komisiju komisāras rīcību eh, šajā pārkāpuma procedūras eh, uzsākšanā pret Franciju. Mums ir eh, jāvar šāda rīcība nepieļaut arī nākotnē. Eiropas Savienība jāieņem kopīgu nostāju. Elnök úr, igaz, hogy már Jakolin urat ideiglenesen kinevezte koordinátornak, úgyhogy... Paldies Paldies. Jūs jau pieminējāt Lakolino kungu kā koordinātoru, un viņš runāja, tāpēc runāšu tikai vienu minūti. E, tiešām šī problēma, par kuru mēs runājam, tā notiek ne tikai Francijā e, attiecībā uz citiem Eiropas Savienības pilsoņiem arī ir novērams problēmas. E, nevienmēr iespējams visiem izmantot savu dzimto valodu, ir dažādi kriminalizācijas gadījumi, kas nav pamatoti. Jautājums komisija vai šādos gadījumos, kad pamatiesības tiek pārkāptas, vai komisija nevarētu rīkoties izšķirīgāk? Diemžēl ir arī tāds dalībvalsts, kur nav ne, ne minoritāšu problēmas, ne romu problēmas. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši šis valsts noliedz, ka tādas problēmas pastāv, noliedz to mm, eksistenci. Un šeit gribu teikt analoģiju ar ugunsdzēsējiem, ka nevienmēr dalībvalsts ir gatavas, teiksim, darboties saskaņā ar pamatiesību aktiem. Dankjewel, Anna. Uh, eh, jā, eh, mevrouw. Paldies. Jā, Redingas kundze, man bija jautājums jums. Es vēlējos saņemt precizējumu pēc tā, ko jūs teicāt. Pirmkārt, jūs teicāt, ka jūs skatīsiet, nu, skatīsieties uz gadījumiem atsevišķi, bet viena no problēmām, kas radās ar kolektīvo izraidīšanu, ir tāda, ka, te, ka tur ir daudz cilvēku iesaistīti. Otkārt vēlos runāt par šo rīkojumu, kas tika izdots 5. augustā bet tikai 13. tas tika grozīts, tā kā vairākas nedēļas cilvēki tika izraidīti balstoties uz viņu uh, nacionalitāti. Un vai jūs to skatīsieties katrā gadījumā atsevišķi vai kā citādāk? Manuprāt, ir jāskatās uz pašu rīkojumu, jo ir, manuprāt, pilnīgi skaidrs, ka tas bija diskriminatīvs. Haluaisin. Paldies. Es vēlētos teikt sekojošo. Ir divi principiāli jautājumi, kurus vēlētos uzdot. Es domāju, ka šis process uzlabo Romu situāciju, bet no otras puses tas uh, parādīs, cik cit, ticam ir Eiropas Savienība. Tā ir pirmo reizi, kad uh, komisija uzņemas tādu kā kontrolieru pienākumu. Ir runa par to, kā tiek īstenots pamatiesības, un tas tiek kontrolēts diskriminācijas aizliekums un citi. Komisija, protams, vienmēr ir kaut ko darījusi iek, iekšējiem tirgumu, arī izvirzījusi procesus par pārkāpumiem, bet pirmo reizi attiecībā uz šādiem jautājumiem. Protams, ka ir labi, ka kolēģis Andors pieminēja arī Somiju divas reizes, jo Somijā ir uzdots jautājums, kā ir iespējams, ka tik daudzi uh, nabadzīgi cilvēki ir atbraukuši uz Eiropas Savieniem un tad tiek izrādīti. Komisija, uh, labi, ka komisija to ir uzdevuši jautājumu. Papadopulas kundze. Ja. Mans jautājums Redings kundze, es uzklausīju jūs un uh, tas ir ļoti iespēja, ko jūs teicāt. Šodien jūs atkal teicāt, ka ir nepieciešams uh, respektēt cilvēktiesības arī attiecībā uz Romiem un es vēlētos arī uh, runāt par uh, citām minoritātēm. Ir ļoti daudz citas minoritātes, kas arī cieši. Un uh, jūs īpaši šeit uzvērāt brīvu barbedušu tiesības. Es pat esmu no Kipras, un es zinu, ka mēs ļoti bieži arī uh, kaut ko dzirdam par brīvas pārvietošanas tiesībām, mēs konstatējam, ka šajā demokrātijā ir trūkumi un nav praktisku mehānismu, nav Eiropas Savienības direktīvas, nav rezolūcijas šajā jomā, kas tiešām darbotas arī pamatiesību harta. Uh, es vēlētos vienkārši zināt, no kurienes, uz kur balstā šī jūsu cerība, ka, kāpēc jūs tagad domājat, ka ir praktiskās iespējas, lai iztenot to, ko jūs uh, tiešām cerat iztenot. Tas viss, ko jūs sakāt, Tas ir skaisti vārdi, skaisti paziņojumi, bet es gribu, lai tas viss praksē tiktu īstenots, jo citādi uh, rodas šaubas. Jo gaidām tik ilgus gadus uz taisnīgumu, bet manā valstī tā vēl nav. Благодаря, господин председател. Чудесно е това, че до година през пролета Европейската... Paldies, priekšsēdētāji. Ir jauki, ka nākamā pavasara Eiropas komisija un Redings kundze personīgi uzdos jautājumu, un, lai precīzi uzzinātu, kādā veidā dalībvalsts ir tērējušas naudu. Un ļoti svarīgi atzīmēt arī paralēlo ziņojumu, ka dalībvalstīm būtu jāsniedz precīzu informāciju par tām struktūram, par institūcijām, kas ir izmantotas iepriekšējos gados. Kāpēc tādās valstīs kā Bulgārija, Bulgārija ir e, slēgtas tādas organizācijas, kas bija ļoti svarīgas, piemēram, demokrātiskās attīstības aģentūra? un kāpēc antidiskriminācijas komiteja manā valstī ir samazināta personāla ziņā. Ir svarīgas institūcijas, kas tiek, tiek izjauktas tā vietā, lai tās nostiprinātu, lai tas varētu strādāt labāk. E, par ar naudas summām mēs nevarēsim izskaidrot pilnīgi visu. Mums ir nepieciešama papildu informācija no tiecīgām dalībvalstīm. Tālāk Gomes kundze, lūdzu. Sārā, ņura, komisārija, jak misau o meu apoio às decisões que hoje. Es vēlētos teikt komisārei un komisijai kopumā, ka atbalstu viņu šodien pieņemtos lēmumus. Mēs nevaram runāt par cilvēktiesībām visā pasaulē, ja tās nevaram nodrošināt paši saviem pilsoņiem. Un šeit mēs tiešām runājam par Eiropas Savienības pilsoņiem. Manā valstī mēs izmantojam Eiropas Savienības līdzekļus, lai veicinātu Romu tautības integrāciju, un mums šis darbs vedās ļoti labi. It īpaši eh, veiksmīgi mēs sadarbojamies ar vidutājiem, kas nodrošina integrācijas finansējumu. Bet ir jāsaka, ka nepieciešama arī politiskā griba un uh, politiskā vadība, un tādēļ es vēlētos vaicāt komisārai, kas varētu tik darīt šajā lietā, lai ieraizītu tādus cilvēkus, kas ir izteikuši ļoti nepieņemamus uh, paziņojums par Romu integrāciju. Tas, manuprāt, ir tāds aizspriedums, un ko jūs varat darīt šajā lietā. Tagad došu vārdu komisārai, lūdzu. Well, President, I think what we all can do together. Priekšsēdētāji, visi kopā mēs varam izdarīt sekojuši. Mēs varam piecelties kājās un. Mission, whatever the member state. Un nepadoties. Uh, jo komisija ir komisija, bet arī dalība valstis izmantos visas iespējas, kas ir uh, to rīcībā. Un, lai varētu īstenot, izmantot uh, iespējas, mums ir nepieciešams skaidrs tiesisks pamatojums. Un tāpēc es 2000, 2011. Uh, gada februārī es domāju izanalizēt Eh, situāciju visās dalību valstīs, eh, skatīšos uz to, kā tiek īstenot brīvās pārvietošanās direktīva, arī kā tā netiek īstenot. Tā ir direktīva, kas ir saistīta ar cilvēktiesībā, ar, ar mūsu vērtībām. Tā nav tikai direktīva, kur tiek eh, novērstas valsts tiesības er, reaģēt pret atsevišķiem individiem, kas ir veikuši noziedzīgus nodarījumus. Direktīvā ļoti skaidri rakstīts, kādi pasākumi var būt īstenoti dalībvalstīs pirms vai pēc triju mēnešu klātbūtnes perioda attiecīgajā valstī. Tur ir rakstīts kaut kas ļoti svarīgs, proti katrs pilsonis, katrs cilvēks Eiropas Savienībā ir ar ir ar tiesībām, un šīs tiesības ir noteiktas procesuālās normas, eh, kas aizsargā cilvēku pat tādā gadījumā, ja cilvēks ir nodarījis kādu noziedzīgu nodarījumu. Un mums ir jāskatās, lai visi šie noteikumi, šīs normas tiktu vienmēr īstenotas. Un tāpēc mums ir jāskatās, kā taisnīguma kontinents kļūst par eh, realitāti. Nedrīkstētu runāt par atsevišķu tikai viens vai otras cilvēku grupas diskriminēšanu. Šeit mēs strādājam pilnīgi jaunā vidē, jo mums ir Lisabons līgums, kas attiecās, kas darbojas arī eh, tiesību joma, un tad mums vēl ir pamatiesību harta, kas eh, attiecas uz visiem līmeņiem Un mums ir kopā jāapvieno spēki. Mēs komisijā, jūs parlamentā, mums jāstrādā kopā, jāsaka, ka lūk, šīs lietas ir svarīgas. Es esmu pārsteigta, kad es dzirdu ka komisija kaut ko nav izdarījusi vai piekāpusies. Tieši otrādi, pirmo reizi komisija visa kā kolēģija ir sākusi pārkāpumu procedūru un mēs esam skaidri deklarējuši par šādu soli. Tas ir ļoti skaidrs signāls. Signāls par to, ka nedrīkst novērtēt par zemu šīs komisijas rīcības sekas, šīs rīcības, ko mēs konstatējām šodien, kas notika šodien. Uh, tā nav kaut kāda voluntāra rīcība. Komisija strādā saskaņā ar noteikumiem. Komisija nevar nākt lejā ar kaut kādu jaunu ideju, sakot, lūk, tā tas būs, mēs strādājam saskaņā ar stingriem noteikumiem. Un mēs esam konstatējuši, ka īstenojot šo direktīvu mums ir tiesības rīkoties, un mēs tā arī darījām. Ja šī problēma tiek atrisināta rīt, uh, ja šī problēma parādās kādā citā dalība valstī un rīt tā ir atrisināta, tad mums nevajag doties uz tiesu. Tagad ir uzsākta ļoti gara procedūra, un es ļoti ceru, ka ar visām tām procedūrām, kuras mēs sāksim šodien un rīt, ka mums nebūs pat uh, vajadzīgs uh, iet līdz tiesai. Varbūt, ka pēc viena mēneša, pēc pieciem mēnešiem dalība valsts būs atrisinājušas problēma, un tas ir pats svarīgākais. Šis jautājums par antidiskrimināciju. Arī šeit mums vajadzētu pārbaudīt skaidri un gaiši visus faktus, un tāpēc mēs esam lūguši, lai mums iesniedz precīzi detaļas, nevis kaut kādas teorētiskas detaļas, bet arī ne kaut kādas politiskās deklarācijas, bet lai būtu konkrēti cipari, konkrēti fakti par to, kā ir rīkojušās valsts iestādes kā šīs iestādes rīkojušās attiecībā pret individuāliem cilvēkiem. Mēs gribam redzēt dokumentus, kas pierāda attiecīgo institūciju organizāciju rīcību, lai varētu apstiprināt vai konstatēt, ka šī rīcība ir bijusi pieņemama. Bet vispārīgi kaut kādi politiski apliecinājumi mums nav pietiekami. Tāpēc lūdzu ņemiet vērā, ka mēs esam spēruši ļoti svarīgu soli uz priekšu un uztveriet arī mūs kā komisiju, kas īsteno to, kas ir rakstīts jaunajos līgumos. Agrāk tas tā nav bijis. Kāpēc jūs to neesat redzējuši? Tāpēc, ka mums nebija šie līgumi. Mums nebija tiesību hartas agrāk, tagad ir mainījusies visa vide. Un šī vides maiņa, tā ir jāizteno praksē, un to mēs varam darīt tikai tad, ja visas institūcijas dodas vienā virzienā. Mm, Paldies, Andor kungs. Es gribētu vēl te atzīmēt atsevišķas dimensijas. ir ļoti svarīgs iemesls, kāpēc mēs ķeramies pie šī diskusijas, šī notikuma Francijā un tālākā komisijas rīcība, bet arī pirms tam ļoti daudzi e Eiropas pilsoņi pievērs vairāk uzmanību tieši romiem. Kāpēc? Tāpēc, ka ir ļoti daudz ubagi uz ielām, kas ubago naudu, tie redzami visur. Vairāk nekā agrāk uh, šie romi ir saistīti ar noziedzību, ar kaut kādām sociālām izmaiņām, varbūt, ko izraisīs ir sociālā un ekonomiskā krīze. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz plašāko sociālo un demokrāfisko tendenci. Tajās dalība valstīs, kur ir ļoti augsts Romu īpatsvars, teiksim, 80% no visi iedzīvotāji skaita, tur demografiskās tendences ir ļoti skaidrs. Mēs redzam, kā darbojas skolas un arī izglītības programmas, kļūst vājākas, Romi netiek iekļauti Nu, visai drīz mēs redzam, kā tas ietekmē darba tirgu. Mēs redzam, ka jaunie tirgus ienācēji ir tādi, kur 40% ir romi. Rezultātā rodas ekonomiskie zaudējumi, tāpēc, ka nav attiecīgā iekļaušana, un mēs varam arī izmērīt nodokļu zaudējumus neseņemtā nodokļu ziņā. Mums ir ļoti daudz ētiski iemesli, ekonomiski, sociāli, kas liek mums risināt šo jautājumu visaptvaroši. Mums ir jānosaka ļoti stingri nosacījumi. Te būs arī liela atšķirības līdz no ar iepriekšējām programmām, ir tīpaši tās, kas tika finansētas no sociālā fonda, ir jānosaka konkrēti nosacījumi, jāsaist ar projektu sociālā iznākuma gaidām, jo mums šī tendence ir jāpagriež atpakaļ. Šī sociālā tendence, kas ir ļoti satraucoša, ir jāaptur. Es negribētu zaudēt šo momentu citu, šobrīd šis jautājums ir diskusija degpunktā un turpināsim šo diskusiju. Šīs sociālās problēmas nekur nepazudīs, krīze arī nav vēl beigusies, sociālās sekas vēl joprojām ir redzamas visur. Un tā kā es esmu runājis ar Ungārijas valdības pārstāvjiem, Ungārija būs nākamā prezidēšā valsts padome. Es esmu vērsis Ungārijas valsts uzmanību uz to, ka vajadzētu izstrādāt jaunas politikas Romu iekļaušanai. Un tagad mēs ar nepacietību gaidām sadarbību ar nākamo prezidentūru šajā jomā. Un, lai izvērstu informēšanu, es piekrītu parlamentu institīvai e, uzrādīt, parādīt filmu par to, kā dzīvo Romi Ungārijas ziemeļaustrum daļā, un tas būs ļoti iespaidīgs materiāls tiem, kas atradīs laiku un noskatīsies to filmu. Ir skaidrs, ka ir dažādas problēmas, arī administratīvas problēmas. Tad vienā jautājumā tika uzdev, uzdots jautājums par Bulgāriju. Šis jautājums ir ļoti akūts strādāšana ar sociālā fonda līdzekļiem, ir ļoti aktuāls jautājums. Daži administratori, kas zināja, kā strādāt ar sociālo fondu, vēlāk tika atlaisti, un tad rezultātā ESF kapacitāte iztērēt līdzekļus budžeta ciklā tika mazināta. Bet es mm, tikos ar premjerministra vietnieku Bulgārijas, un tā man bija lieliski iespēja parunāt par situāciju tur, un tad bija iespējams arī paskaidrot Bulgārijas valsts pārstāvjiem komisijas projektu nostāju ar Rumānijas valdību. Oktobrī mums būs sanāksme, konference, kas notiks 23. oktobrī. Šī būs ļoti augsta līmeņa konference. Es ļoti ceru, ka Basesko kungs prezidents būs un arī premjerministrs piedalīsies, arī valdības pārstāvi. Tā būs augsta līmeņa sanāksme, kā jau es teicu, un tur mēs izvērsīsim ļoti nopietnu dialogu. Un es esmu pārliecināts, ka mēs panāksim arī progresu. Paldies! Tagad mums sākās trešā kārta. Sāksim ar Kleisa kungu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es labprāt gribētu uzzināt sekojošo Redingas kundze. Vai jūs esat atvainojusies uh, Francijas valdībai? Jūs tur veicat dievēnu salīdzinājumu ar otro pasaules karu. Vēl jautājums, vai arī pret citām dalību valstīm ir apsvērums vērsties? Gribētu zināt, kā ir iespējams, ka tikai tagad, vai pirms dažām nedēļām tika paziņots, ka tiks kontrolēts, cik lielā mērā un kādā veidā uh, labi ir izdoti Eiropas Savienības līdzekļi Roma integrācijai. Uh, Mēs zinām jau kopš 2007. gada, kur ir problēmas Rumānijā un Bulgārijā. Es domāju, ka šīs valstis vēl ar vienu viņiem ir tendence uh, daļu no savām problēmām pārnest uz citām dalību valstīm un uh, tad uh, izvirzīt prasīs pēc citām dalību valstīm, kur šie cilvēki nonāk. Tad gribētu uh, izvirzīt jautājumu par uh, pašu atbildību, Romu kopienu atbildību. Tur ir tik daudz noziedzība. Uh, bērni tiek spiesti ubagot, vecāki piespiež viņus ubagot. Ko jūs darījat šajā jomā? Presidente, eu queria dizer que este não é um problema da França, este é um problema da Europa e as respostas. Priekšā tā nav problēma Francijai, tā ir problēma visai Eiropai. Tādēļ Eiropai ir jāmeklē atbild uz to. Ja mēs tiesāsimies ar Franciju, tas neko mums nedos. Tas vienkārši mūsu nostādīs uz tādu netaisnīgu ceļu. Francija ir bijusi labs paraugs šī jomā, tā ir uzņēmusi cilvēks no dažādām valstīm, un varbūt ir jāuzdod jautājums, kādēļ šādas lietas notiek ar Romu mazākumu tautību. Ja uzņēmēji valstī ir savu pienākumu, tad valstī ir arī jāieintegrē šie cilvēki un jāpanāk, lai tie ievērotu attiecīgās valsts likumdošanu. Un tad nu sanāk tā, ka Francija sāk tikt uzstīt tāda ksenofobisku un rasisku valsti, kas nebūtu nav taisnība. Ejot tālāk par juridisko procesu, vēlos teikt, ka pārvietošanās brīvība nav vienīgās tiesības. Bērniem ir tiesības iet skolā, piemēram. ir tiesības cilvēkiem neubakot. Un ir jāņem vērā arī valsts sociālā un ekonomiskā sistēma, bet, nu, nav jau tā, ka valsts var kādus cilvēkus bezgalīgi uzturēt tāpat vien. Un eh, tādēļ es eh, savā ziņā saprotu Francijas lēmumu. Bet eh, pamat, ja netiks atrisināt pamat problēma, tad šīs lietas izplatīsies un būs novērojams arī citās valstīs. Veržāt kundze, jā, komisārs kundze, es gribētu pievienoties tiem, kas jums pateicas par to, ka jūs tik aktīvi sekojāt šai situācijai. Es e, piedaru pie tiem francūšiem, kurs, kuriem ir bažas par Francijas valdības deklarācijām, e, kur jāsaka, ka ne visi vienbalsīgi atbalsta. Uh, valdība ir arī daudz tādi, kas tomēr cīnās par cilvēktiesībām. Es ceru, ka jūs nebūsiet par to pārsteigta. Mēs daudz runājam par šo cirkulāru no augusta, 5. augusta. Jāsaka, ka šis cirkulārs tiešām ir atsaukts un labots. Bet ir arī jūnija cirkulārs, un tā ir bāze izraidīšanai, un ir iespējams to turpināt. Es domāju, ka 24. jūnija cirkulārs arī tikpat pretrunā ar cilvēktiesībām kā 5. augusta e, cirkulārs. E, šeit ir attiecīgi pārkāpumi, kā teiksim, cilvēku veselības pārkāpumi, noziegumi pret cilvēku mantu. Un šeit ir tīpaši akūts ir šis īpašumtiesību jautājums šajā cirkulārā no jūnija. Tur ir rakstīts, ka vajadzētu izraidīt cilvēks, ja viņam nav Francijas pavalsniecības Jūs gribējāt pierādījums, Redings kundze, un šeit es gribētu tikai ap apelēt pie Francijas mēriem, lai viņi seko šī situācija. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, jo 13. septembra cirkulārs. Priekšsēdētājs saka runātāju un turpina 13. septembra cirkulārs ir de deklarē, ka tur ir 441 nometne, kas ir bijusi tagad atbrīvota. Es nedomāju, ka Francijas iestādēm būtu grūtības jums iesniegt šo sarakstu. Nākamais runātājs. Priekšsēdētājs atvainojos. Vanderstopa kungs ir nākamais. Laudu. Paldies, priekšēdētāji. Mēģināšu runāt uh, īsāk. Komisārs kundze, jūs uh, šo līguma pārkāpšanas procedūru pret Franciju esat uzsākusi, bet uh, acīm redzot, Francija piekrist pie savām tiesībām. Jūs tagad prasāt no Francijas valdības, lai tā maina savas uh, tiesības, savu juridisko pieeju. Ja jūs, ja jums šeit ir uh, sūdzība, tad jau Francijas pilsoņi paši var eh, eh, apsūdzēt Francijas valdības rīcību. Jo runa jau šeit nav par komisiju vai parlamentu, kas uh, interpretē kopienas tiesības, bet tās ir atsevišķās dalību valstis. Šeit runa par neatkarības jautājumu. Tas ļoti skaidri šeit parādās. Es aicinātu ievadīt neatkarīgu šīs lietas izskatīšanu, jo tie ir. Eh, tas ir briesmīgi, ka nu kāds no ārpuses iejaucas. Es uzskatu, ka ir labi, ja komisāra uh, eh, drīzāk uh, paraudzītos, kā var noziedznieks izrādīties. Paldies. Es vēlētos pieminēt dzimumu aspektu šajā dialogā. Tad es aicinu tās rom sievietes, kurām nav bijušas iespējas pastāstīt, ierasties un liecināt par to, kā ir pārkāptas viņas cilvēku tiesības, par to, kā viņas ir apspiestas, par to, cik smagi dzīves apstākļi viņām ir savās kopienās. Es vēlētos dzirdēt stāstījumu no bērniem, kuru nevar iet skolā, jo viņiem jāpaliek mājā ar saviem brāļiem, māsām un jārūpējas par mājasaimniecību, un tad viņiem ir seksuāls attiecības, viņi aprecās un dzemdē bērnus ļoti agrā jaunībā, kas liedz viņiem saņemt izglītību, un līdz ar to viņi nevar sociāli iekļauties sabiedrībā. Es vēlētos dzirdēt liecības par, cil, par sieviešu tirniecību un prostitūciju, un vēlos atgādināt komisārs kundze, ka saskaņā ar cilvēktiesību teoriju cilvēktiesību pārkāpums privātajā sfērā arī ir jāskata valstī un tādai valstī un arī Eiropas Savienībai ir pienākums rīkoties un cīnīties pret šādiem pārkāpumiem. Paldies, Helemer kungs. Paldies, priekšsētāji. Nedrīkst aizmirst, ka mēs skatam cilvēkus, kas ir izveidojuši nelegāls apmetnes citu cilvēku zemes, un viņi tiek izsūtīti nevis tādēļ, ka viņi ir romi, bet tādēļ, ka viņi ir pārkāpuši likumu, un viņi nemeklē nodarbinātību, un tas nav novērojams tikai Francijā, arī apmetnē karalistē, manā reģionā ir ļoti liels problēmas ar līdzīgām apmetnēm, kas rada liels problēmas. Mēs dzirdējām daudz par nediskriminācijas tiesībām, bet vai neviens nav runājis par uh, īpašumtiesībām. Kā tad ir ar to cilvēku, kurš pēkšņi pamodās un secina, ka uz viņas zemes ir vesela virkne karavānu un līdz ar to pilns ar atkritumiem un postījumu, kas nāk līdz šādām nometnēm. Redinga kundze vēlas aizsargāt Romu cilvēks, bet vai tas iekļaut tiesības izveidot nelikumīgas nometnes uz citu cilvēku īpašumu? Es to nedomāju. Protams, Romiem ir tiesības, bet arī pārējiem sabiedrības locekļiem ir tiesības. Visiem mums, arī tiem, kam ir īpašumā zeme. Un mēs sakam, ka risinājums ir integrēt romus, bet vai viņi vispār vēlas integrēties, vai kāds ir uzdevis viņam šādu jautājumu, vai viņi vēlas pilnslodzes darbus, vai viņi vēlas dzīvot sociālajās mājās. Viņiem ir tāds dzīves uh, veids, kāds uh, nesaskan gluži ar tādu dzīvošanu uz vietas. Jā, paldies! Paldies! Mums būs vēl arī iespēja dot vārdu komisāriem atbildēt. Komisāri, lūdzu jums vārds. Saskaņā ar Francijas valdības paziņojumiem 80% no tiem cilvēkiem, kas dzīvo tās augtajās nelikumīgajās nometnēs, bija ar Francijas pilsonību. Otrkārt, mums visā Eiropā ir gan Eiropas, gan valstu tiesību akti, kas ļauj valdībām rīkoties, lai cīnītos ar noziedzību un šie līkumi tiek piemēroti individiem, tos nevar piemērot cilvēku grupām. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas direktīvas ir jāīsteno un jāpārnes nacionālajā likumdošanā. Tā nav izvēle, tas ir pienākums. Un komisija tāpat nav izvēle, bet pienākums nodrošināt, ka tas tiek izdarīts. Un tieši tādēļ pārkāpuma procedūra ir uzsākta, un tieši tādēļ šādu lēmumu komisija šodien pieņēma. Tas ir pareizais veids, kā mūsu iestādes darbojās un es vēlos jūs informēt, ka lēmums par to, kas ir Eiropas likumdošana un kas nav, tas nav lēmums, kur pieņem komisija. Šādu lēmumu pieņem uh, līdz likumdevēji, proti padome. Tātad visas dalībvalstis, kas savā starpā vienojas ar Eiropas parlamentu Lūk, tā notiek likumdošana Eiropas līmenī. Par to kopīgi vienojas visas dalībvalstis, un dalībvalstīm šis rezultāts ir jāpiemēro tā, kā par to tika panākt vienošanās. Aktas un Savanda ir pamats mūsu institūciju darbībai, un komisija var pieņemt lēmumu tikai uz tiesību aktu pamata, un tieši tā arī komisija plāno rīkoties gan attiecībā uz Franciju, gan pārējām valstīm. Un es ceru, ka visa šī jēzga būs vismaz devusi vienu pozitīvu rezultātu. Proti, ka katra valdība tagad uh, jūtas atbildīga un ir gatava cīnīties pret nabadzību, jo šis uh, jautājums attiec ne tikai uz romiem, un ka katra valdība cīnīsies pret sieviešu diskrimināciju, kas ir ļoti smaga problēma Romu kopienās, un mēs par to esam informēti, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt saulēcīgu bērnu aprūpi un it īpaši nodrošināt, ka vairums romu bērnu, tīpaši meitenes, iet skolā. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ darba grupā, kas analizē to, kā tiek izmantoti līdzekļi vai kā tie netiek izmantoti, un šīs darba grupas secinājumi, kas tiks sagatavot nevis nākamgad, bet jau būs pieejami šī gada beigās, un priekšlikumi, kas tiks balstīti uz šiem secinājumiem, pēc tam tiks sagatavoti. Un es apsveicu to, ka Eiropas parlaments ir sācis skatīt šo jautājumu ļoti padziļināti, un mums jāskatās, kā mēs varam kopīgi sastrādāties, lai šī necilvēciskā situācija, kas valda Romu mazākumu tautību vidē, varētu tikt atrisināta es piekrītu visiem, kas, domājot realistiski, teica, ka šī ir problēma, kas pastāv jau gadsimtiem. Tā ir problēma, kuru nebūs iespējams atrisināt, pieņemot uh, kaut kādu lēmumu šeit. Šo problēmu mēs varam atrisināt tad, kad visi uzņemsies atbildību. Tas nozīmē, mēs mainīsim savu pieju, savus uzskatus, un strādāsim kopā, lai palīdzētu nākamajai Romu paudzei, tātad tiem, kas tagad ir bērni, lai viņi ar mainītiem uzskatiem varētu citādāk vadīt savu dzīvi. Un tomēr viss, ko mēs šeit darām, viss, par ko mēs šeit runājam, tiek balstīts uz mūsu līgumiem, un šie līgumi ir balstīti uz Eiropas cilvēku kopīgo gribu jau kopš 50. gadiem radīt kopīgu nākotni, kas balstītu uz mūsu kopīgajām vērtībām. Un šīs vērtības ir pats svarīgākais, kas ir mūsu darba kārtībā. Man ir žēl, ka mēs iepriekš neesam pietiekami par mūsu vērtībām runājuši. Tāpat es ceru, ka uh, no šī brīža vērtības mūsu politiskajās darbībās, tajā, kā mēs sagatavojam un piemērojam tiesību aktus, vienmēr tiks ņemtas vērā. Katrā ziņā jūs varat paļauties uz to, ka komisija vienmēr ņems vērā šīs vērtības, jo tās ir mūsu Eiropas Savienības pašā pamatā. Tas nav tāds izvēles priešmets, tas ir obligāts. Un ne tikai mazākuma tautībām, bet visiem. Thank you. Yes, we felt like it. We felt like it. <laughs> we thank you so much. Paldies jums par jūsu centieniem runāt par galveno. Paldies, ka jūs centāties dot tāds visvētprošs atbildes. Tagad došu vārdu komisāram Andoram. Eh, paldies. Es atbildēšu uz vienu beidzamo jautājumu, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums. Vai Romi grib integrēties? Es domāju, ka ir ļoti svarīgi interpretēt pareizi to, ko mēs domājam ar integrēšanu vai iekļaušanu. Un pareizi būtu paskatīties šo aspektu no Roma puses. Mēs nekad neesam domājuši par homogēnas sabiedrības izveidošanu. Mēs grib, negribam noliegt eh, daudzveidību, tad, kad mēs runājam par integrāciju vai iekļaušanu. Eh, protams, mēs runājam par daudzveidīgu sabiedrību, par tādu sabiedrību, kur ir universāls tiesības, kur nav diskriminācijas, kur visi ir iesaistīti un piedalās bagātības radīšanā, labklājības vairošanā. Gadsimtu garumā, un tā tas ir, e, Romi ir dzīvojuši tādā marginalizētā stāvoklī gan Balkānos, gan centrālajā Eiropā, bet 90 90. gados eh, romiem pārsvarā bija darba vietas, tie bija, zināmā mērā, integrēti. Kaut gan ir jāatzīst, ka lielākā daļa šo darba vietu bija tādas, kur bija zemes kvalifikācijas eh, līmenis vajadzīgs, strādāja celtniecībā, strādāja varbūt smagā rūpniecībā, lauksaimniecībā, celtniecības darbos. Vai viņi bija priecīgi, ka šīs darba vietas ir pazudušas? Nē, viņi nemaz nebija laimīgi par to un viņi nemaz nav apmierināti ar to, ka tiek progresīvi izspiest ārā no sabiedrības. Un tad pēdējās desmitgadēs mēs redzējām, kā pakāpeniski notiek šis process, kā parādās visa šī ļoti komplicētā sociālā problēma, kur ārkārtas nabadzība, ārkārtē nabadzība, parādās, kas ir saistīta arī ar izglītības trūkumu. Izglītības trūkums ne tikai par, par to, ka nemāk rakstīt un lasīt, bet arī ir pilnīga neziņa par tiesībām, un tas arī vairo bezlikumību. Un kas ir jāsaprot? Jāsaprot, ka tas tiešām ir tāds abortais loks, un tā ir situācija, kas ir saistīta ar ekonomisko kritumu, kas vēl vairāk apgrūtina dažādu sabiedrības grupu līdzās pastāvēšanu, kas rada politiskās problēmas, rada grūtības atbalstīt marginalizētās kopienas. Bet šo aburto loku ir jāparauj. Mums ir jāpagriež šī tendence, lai arī tas nav viegli. Bet tas tomēr ir iespējams, ja mēs visi sapratīsim šī izaicinājuma būtību un virsīsimies uz priekšu. Paldies! komisāri. Mēs esam strādājuši divu pus stundas. Esmu pārliecināts, ka jūs man piekritīsiet, ka mūsu viedokļa apmaiņa bija ļoti intensīva un uh, arī auglīga. Un tagad uh, galējo komentāru teiks Nodarbinātības komitejas priekšsēdētāja Pervenča Bēres. Un tad mēs arī beigsim šo sanāksmi. Priekšsēdētāji kolēģi, paldies nu, par šo kolektīvo uzklausīšanu. Tā ir ļoti svarīga. Eh, Eiropas parlamentam ir tīpaši pēc šodienas notikumiem. Mēs uzklausījām trīs komisārus. Mēs dzirdējām, ka komisija ir gatava iesaistīties, eh, strādāt ar šo eh, dosie, stiprinot Eiropas vērtības. Mums ko, komisijas pārstāvji atgādināja arī mm, tiesību hartu un to, ka šī likumdošana ir bāze mūsu rīcībai šajā jomā, un viss šī informācija mums ir ļoti svarīga. Un mēs saistam visu ar krīzi, un krīzes laikā atklājās arī populisms un diskriminācija. Mēs neiziesim no šīs krīzes, tāpat vien mums ir paralēli jācīnās pret diskrimināciju un nedrīkstam aizmirst par nabadzības izskaušanu. Andor kungs, eh, kas ir atbildīgs par sociāliem jautājumiem, pauda savu apņēmību atbalsta institīvas, kas ir saistāms ar stratēģiju līdz 2020. gadam. Viņš teica, ka tiks īstenot institīva cīņā pret nabadzību. Bet runājot par romiem, ir arī praktiska apsvērumi, ir nepieciešams ir realizēt praktisks institīvs. Un visbeidzot, Jūs eh, runājat par sociālā fonda reformu un arī par šī fonda līdzekļu apgūšanu. Eh, tā tas ir, ka mm, komisija strādās ļoti uzmanīgi ar stratēģiju, ir arī eh, pieeja cīnīties pret nabadzību. Mēs mm, uzskatām, ka publiskā rīcība ir, nepiec, ir saistīta ar nepieciešamību izveidot stipru publisko administrāciju arī visiem no pušu iesaisti. Un šeit mēs runājam par Rumāniju, bet šai ziņā šis apsvērums ir tikpat svarīgs arī Francijai. Ir nepieciešams radīt dialogu gaisotni ar visām kopienām. Tikai tādā veidā mēs varam atrisināt šo jautājumu. Paldies! Paldies! Es domāju, ka mums vajadzētu pateikties pilnīgi visiem deputātiem par piedalīšanos šajā sanāksmē. Mēs eh, pateiksimies Beļģijas prezidentūrai, arī mm, pamatiesība aģentūras priekšsēdētājiem. Eh, tagad ir pienācis brīdis atcerēties. Uh, ir jāatcerās, ka tas ir par principiem, par vērtībām un Dažas no šīm vērtībām tika pieminētas arī mūsu sanāksmē par cilvēku brīvu pārvietošanos, ka tas ir saistošs nosacījums, nediskriminācija ir saistošs nosacījums, un ka Eiropas komisija vairāk kā jebkad iestājas par šiem jaunajiem nosacījumiem, par jaunajiem noteikumiem, principiem un vērtībām, kas ir aizsargāts ar Lisabonas nolīgumu. Tādēļ jāsaka, ka komisija dara savu darbu, mēs darām savu darbu, runājam par šo jautājumu un pieņēmām rezolūciju 9. septembrī. Un katrai dalībvalstī ir jāsadarbojas ar Eiropas iestādēm, lai apkarotu diskrimināciju visā Eiropas Savienībā, nodrošinātu sociālo iekļaušanu, integrāciju, kas ir mūsu visu Eiropiešu galvenais mērķis ir daudz darba darāms, ir garš, gars ceļš jāmēro, bet, nu, manuprāt, mēs esam devuši savu ārtavu šīm vīzijā par to, kas mums ir jādara, kas kopīgi mums ir jāpanāk, lai mēs panāktu labus rezultātus. Paldies visiem!